Uh, welcome to the ITRE committee meeting. Esat sveicināti pēcpusdienas uh, sanāksmes daļā. Kolēģi, dāmas un kungi, vēlētos jums atgādināt, ka man ir īpašs paziņojums par to, ka ir ITRE komitejas ārkārtas sēde ieplānota. Tā būs kopā ar kultūras komiteju balstoties uz reglamentu 55. punktu. E, mums ir jāstrādā pie viena un tā paša ziņojuma, radošās e, nozares, un Ēlerkungs ir mūsu referents. Tātad 9. maijā no 7. līdz 9. vakarā. Tā ir pirmdiena Strasbūrā. Take it into account as a very important issue. Uh, point number seven. Septītais darba kārtības punkts. Es uh, sveicu jūs visus mūsu sanāksmes uh, otrajā daļā. Un tātad septītais punkts virzību uz jaunu elektroenerģijas tirgus modeli. 590 grozījumi ir iesniegti ziņojumam, un tur būs izklāstīta parlamenta nostāja pret likumdošanu elektroenerģijas tirgus veidošanas jomā. Tā kā mums ir lieliska iespēja paust savu viedokli. Uh, Referents ir Lāgēna kungs, viņš strādā pie kompromisa grozījumiem, kurus viņš apspriedīs nākamnedēļ ar ēnu referentiem, cik tālu man tas zināms. Cienījamais kolēģi Lāgēna kungs, es vēlētos aicināt jūs iepazīstināt mūs ar uh, ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Jā, jūs jau minējāt uh, grozījumus, un 21. Uh, marts bija uh, iesniegšanas termiņš, un tad, 20, tad 30. Jā, martā dienas gaisma ieraudzītā saucamā uh, panacējas versija, pēc tam parādījās arī angļu tulkojums, un e, vēl pēc nedēļas bija visi grozījumi iztulkoti visās valodās, tā kā mēs tos varējām izlas, izlasīt. Nu, tātad 590 grozījumi. E, bet ļoti daudzi no tiem ir saistīti e, ar tādām sīkām, tīli valodnieciskām detaļām. Un tāpēc jādomā, kā mēs varam šos stilistiskos grozījumus, eh, nu tā nesāpīgāk iestrādāt. Es domāju, tur nebūs nekādu lielu problēmu. ir dažas eh, problēmas ar uh, vācu ziņojuma tūkošanu angļu valodā. Es uh, minēšu piemēru. Uh, piemēram, ne, neitrālas eh, tirgus pārstāvis ir iztūkots angliski kā tirgus pionieris, un eh, tā tad eh, sadales operatori ir sajaukti ar, ar, ar, ar, ar ražotājiem. Nu, Es eh, varbūt eh, ieskicēšu galvenās svarīgākās tēmas, eh, uz kurām attiecas grozījumi. Protams, ka mēs strādāsim pie kompromisiem, bet, protams, kompromis var panākt tikai tad, ja mēs varēsim vienoties. Bet, piemēram, par kapacitātes mehānismiem tā ir ļoti kontroversāla tēma. Pats esmu ļoti e, kritiski noskaņots pret šiem te e, mehānismiem, jo tie kropļo e, konkurenci un var novest pie mākslīgi paaugstinātas e, elektroenerģijas cenas. Bet dažiem kolēģiem tas ir ārkārtīgi svarīgi Un te es uh, gribu minēt Nīlers kundzi, Berešs kundzi, Bonafē kundzi, Mārtina kungu, uh, kur ir iesnieguši grozījumus tieši par šo tēmu, un tas mums ir jāizdiskutē. Jo galu galā mums ir uh, jārunā par tādiem mehānismiem, kurus var uh, noteikt reģionālā, uh, pārobežu un Eiropas Savienības līmeni. Un uh, ir paredzēts, ka līdz gada beigām uh, tā tad mēs arī izskatīsim uh, visus uh, grozījumus un kompromisus. Nu, uh, Acīm redzot eh, no Bernera, Prencens, Grīfinas, kundzes, Sanandora un citiem ir eh, tādi uh, labāki grozījumi par kapacitātes mehānismiem. Un te ir runa par apgādes drošību, par lielāku caurskatāmību Eiropas līmenī, uh, kas nosakām nacionālā vai reģionālā uh, līmenī, kas apmierinātu uh, pieprasījumu un uh, nodrošinātu apgādi. Arī šeit mums ir jāatrod kopējs kompromiss. Regulētās cenas. Nu, lai tirgus varētu normāli uh, funkcionēt, ir jāatceļ cenu griesti. Uh, tas varētu uh, sūtīt pareizos eh, signālus eh, arī eh, tirgus investīcijām. Un faktiski no visām frakcijām ir šeit iesniegti grozījumi arī Pūzeka kunga un Tomaša kunga un no daudziem citiem šai sakarā ir grozījumi. Un mans kolēģis Pirš ir norūpējies par neaprēķināmu risu risku, ja netiek regulētas cenas. Nu, tā arī ir ļoti aktuāla tēma. Tālāk par reālu, regulāru izvērtējumu, par cenu regulēšanas nepieciešamību, lai dotu pārliecību investoriem par investīciju drošumu. Nu, un tālāk rītdien mums būs eh, sarunas eh, par uh, tirgus cenu veidošanos, tā ka tas viss prasa tālākas diskusijas, tālāk atjaunīgās enerģijas. Mēs esam ka, par to, ka šīs enerģijas ir jā uh, integrē pārējā sistēmē un uh, netiek apšaubīts uh, tas, ka uh, ir jāsasniedz šis te 27% mērķis. Un jautājums ir par uh, subsīdiju un kompensāciju sistēmām šai, sist, uh, šai sistēmai un tam, uh, kurā brīdī būtu jābeidz uh, kompensācijas atjaunīgajām enerģijām. Un, piemēram, manā zemē, eh, Vācijā, eh, šobrīd eh, tiek kompensēts atjaunīgās enerģijas gan tiesi ar ļoti nelielām, nelieliem maksājumiem un tomēr. Bet ir jādomā par to, kāda pārliecība par tirgus attīstību ir sniedzama investoriem un eh, par to, kurš uzņemsies atbildību par eh, kopējo sistēmu un nodrošinās eh, tirgus funkcionēšanu. Un līdz ar to no dažādiem kolēģiem arī ir iesniegt grozījumi šajā sakarā. Tālāk 2014. gada komisijas paziņojums. Nu, priekšsēdētājs eh, saka, ka ir jābeidz runāt, bet Langenkungam vēl trīs punkti. Nu, varbūt sanāksme, nu, pavisam īsi lūdzu. Nākošais punkts ir uh, valsts uh, atbildība par enerģētikas kokteili. Un uh, tā arī paliks dalība valstu eh, rokās un TSO rokās. Tālāk runājot par TSO, 91 eh, eh, grozījums šajā sakarā, un te ir daudz jautājumu arī par datu pārvaldību. Tālāk atcer loma. Esmu pārliecināts, ka uh, ir jāstiprina viņu funkcijas uh, saistībā ar reģionālās sadarbības stiprināšanu. Bet uh, šī, uh, šai aģentūrai ir jārīkojas tā, kā komisija to ir piedāvājusi. Jā, liels paldies par jūsu tādu plašo mm, izklāstu. Tālāk S un D grupas vārdā kolēģi Zamonāto. Paldies. Paldies, priekšsēdā. Jā, jūs jau arī izcēlāt to, to, ka ar 129 grozījumiem darbs tiešām ir milzīgs. Es pieskaršos tikai dažiem punktiem. Ir šīs paziņojums, kas tomēr būtu jāprecizē enerģētikas un klimata politikas ir, protams, savstarpēji sais, saistītas un atkarīgas. Tāds arī būs šodien. Nav tādu enerģētisku jautājumu, kam nebūtu ietekmes uz klimatu, vienalga pozitīva vai negatīva ietekme, un otrādi. Referenta priekšlikumā šis konkrētais punkts, proti klimata un enerģētikas miedarbība, nav, manuprāt, pietiekami izcelta. Gluži pretēji netiek uh, ņemti vērā arī likumdošanas uh, ietekme efekti. Te es runāju par 22. punktu priekšlikumā, bet ne tikai par šo. Es uzskatu, ka Grozījumos eh, no manas grupas jau ir atspoguļoti šie mani satraukumi. Ja mēs runājam par enerģētikas izmaksām, kas nav vienādas visās dalību valstīs, tad ir jārunā par to pēc būtības. Jūs skat, ka tā ir reāla problēma un tik tiešām izjūsta problēma, kas skar mūs. Mm, arī visus un arī eh, mūs kā likuma devējs. Mums ir tomēr jāņem vērā klimata un enerģētikas programmas, ka šīs politikas iet roku rokā. Otrais jautājums - atjauninājumie enerģijas avoti grozījumos eh, ko esmu izrādājis es ar kolēģiem, um, izvēlamies neideoloģisku pieeju attiecībā uz atjaunināmo enerģiju. Ko es ar to gribu pateikt? Uh, to, ka nav uh, vienas atbildes uz visiem atjaunojumiem enerģijas avotu resursu problēmu jautājumiem, bet tas viss ir uh, jāizanalizē, jāskata, kā atjaunojumiem enerģijas um, avoti var būt konkrēti spēju tirgu. Arī uh, vēja saules enerģija var tagad efektīvi izmantot tirgu un kādēļ tas netiek darīts. Taču eh, tā saucamā offshore vēja enerģija joprojām būs atkarīga no valsts atbalsta, lai, eh, radot, ra, lai eh, enerģijas ražošana būtu efektīva. Bet, nu jā, es domāju, ka ir jāiet tālāk par valsts atbalstu, par subsīdijām un jāizmanto tās tehnoloģijas, kas tagad jau ir nobriedušas un gatavas. Trešais punkts - kapacitāte. Kap, ražošanas kapacitāte ļoti delikāts jautājums, ļoti piesardzīgi ar to visu jāstrādā, to jau arī minēja referents. Tas tieši arī ir saistīts ar uh, dalību valstu enerģētikas apgādes drošību, un ka arī nostājas ļoti dažādas. Daži vēlas uh, saglabāt uh, esošo tiesību aktu satveru, citi vēlas iet tālāk par uh, nacionālajiem mehānismiem. Šodien jau ir spēkā daudz dažādu nacionālo kapacitāšu mehānismi. Šie mehānismi īsti neatbilst Eiropas uh, tirgumu, kam pamazām ir jāintegrējas. Līdz ar to arī var būt pārāk liela uh, šī rezerves ražošana, un, bet atkal perifērās valstis varbūt nevar pietiekami nodrošināt sev energo apgādi. Noslēgumā divi aspekti. Mums ir arī par uzglabāšanu daudz jāstrādā un jāveicina tas, tas jau ir arī grozījumos atspoguļots, kā arī labāk jālīdzsvaro pieprasījums piedāvājums un nopietni arī jāņem vērā cīņa pret enerģijas uh, Eh, trūkumu. Te īpaši uzmanību tam jāpievērš. Paldies. Paldies, Teličkas kungs, Aldis vārdā. Paldies, priekšsādātāji. Man ir divas iespējas izteikt detalizētākus komentārus par maniem un Aldis grozījumiem, bet es domāju, ka tie ir labi zināmi jau, varbūt eh, nesniegšu jums detaļas, bet varbūt parunāšu vairāk par principiem un, zināmā mērā, atkārtos. Enerģētikas tirgus šobrīd eh, Eiropas Savienībā ir uh, sakropļots. Un uh, jaunās energo tirgus struktūras uh, veidošanā tas jāņem vērā. Zināmā mērā nav nekādas motivācijas investēt uzņēmumā ar jebkādiem kam ir nepieciešama jebkāda energoresursa. Tā tad ir no eh, biznesa un cenas eh, viedokļa raugoties. Šādā ziņā es eh, pozitīvi vērtēju Langena kunga ziņojumu. Lielā mērā tam varu piekrist daudz grozījumi, kurus esmu kopā ar kolēģiem izstrādājis, ir tādi kā precizējumi, precizējoši grozījumi. Bet uh, doma un uh, uzsvars, es domāju, ka tur mēs lielā mērā varam piekrist. Es uh, pavisam īsi komentēšu Langenkunga teikto par kompensēšanas mehānismiem. Mēs arī esam aplūkojuši šo jautājumu grozījumos. Jāsaka, ka jā, ir dalībvalsts, kurām ir mm, tādas specifiskas uh, raksturiezīmes, Un Un uh, tāpat arī kapacitātes mehānismiem varētu būt liela loma. Tātad es varbūt uh, joprojām gribētu pieturēties pie pamata filozofijas, kāda ir ziņojumā. Regulējošās cenas. Man šķiet, ka pilnīgi skaidrs ir tas, ka pietrūkst uh, tirgus signāli. Tas ir fundamentāli svarīgi. Par atjaunīgiem avotiem atbalstu tos, kas saka, ka atjaunīgiem resursiem ir izšķiroša loma tuvākajos gados, bet eh, domāju, ka tos pilnībā nepieciešams integrēt, un eh, ceru, ka tas arī tiks darīts par energo bilanci. Domāju, ka tas līdzsvars, ko ir panācis referents eh, ziņojuma projektā, ir pareizais. Es domāju, ka jāvērš uzmanība uz tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar jaunu tirgus uh, izveidi. Eisar aģentūra, jā, tur es domāju, ka jārūpējas par gludu darbību, un es domāju, ka arī šeit ir nepieciešamais līdzsvars priekšstādātāji. Domāju, ka sākotnējais uh, ziņojuma variants ir uh, tik kvalitatīvs, ka tas tiešām nav pelnījis 600 grozījumus, un mēs spēlējamies ar uguni. Daži grozījumi iet pilnīgi pretējā virzienā, un tie nekādā veidā neuzlabot uzticamības, eh, uzticamību tirgumu. Eh, to es gribēju pateikt un arī uzsvērt, un, eh, kā es teicu, sīkāk nerunāšu par mūsu grozījumiem. Mums vēl būs no, iespēja tos izskatīt ar referentiem, ar referentu un ēnu referentiem. Paldies! Turmes kungs nākošais no zaļo puses ēnu referents. Paldies! Sākotnējais ziņojums ir labs pamats, un arī bija pārsteigts, ka ir tik daudz grozījumu, bet labā ziņa ir tāda, ka daudz grozījumu ir koncentrēts konkrētām daļām, tā ka, domāju, mums izdosies izstrādāt eh, tādu lasām lietojumu ziņojumu. Taličkas kungam ir taisnība. Mums eh, ir tāda milzīga trūkuma tirgu. Un uh, Un kāpēc ir uh, šādas uh, cenas? Tāpēc, ka mums nav kapacitātes Eiropā. Mums ir 150 grozījumi, kas prasa uh, jaunu kapacitātu tirgu, kurā jau ir milzīga virskapacitāte. Es domāju, ka jābūt nedaudz reāliem, paskatieties uz cenām, tās krītās katru dienu, jo ir tāda milzīga mm, pārkapacitāte. Un runājot par kapacitātes maksājumiem, nu tad paskatieties ziņojumā, ko konkurences ģenerāla direktorāts ir izstrādājis. Es domāju, ka mums vajadzētu būt relaksētākiem. Nesam nedaudz pārcentušies. Otrām kārtām - elastība. Jaunajam tirgum jābūt elastīgākam, un tāpēc mums ir daudz grozījumi par uh, labāku pārvaldību, un tas ir ļoti labi nozarei. Tāpat arī MBU, uh, komerciālām mēkām un tā tālāk. Uh, Un arī mājasemniecībām tas pēc gadiem būs noderīgi. Tālāk, piegāžu drošība. Atkal, te nevajadzētu izvērst ideoloģiskas debatas. Es ticu reģionālajai sadarbībai, un a, mums bija labi kompromisu grozījumi iesniegt, kur mēs teicām, jā, visiem ir interesētība, lai notiktu reģionāla sadarbība piegāžu drošības jomā par eh, TSO eh, sasaistīšanu. 80% tīkla piedara desmit uzņēmumiem sadalstīkla. Mm, Tātad tam mums šodien detalizētāk laika nepietiks eh, vēl viena joma, kas, manuprāt, ir ļoti laba Langenkunga ziņojumā. Tagad pāriešu uz vācu valodu. Tas ir tāda diskusija in Deutschland. Werner, kas tā par diskusiju par to, ka mums trūks naudas, par uh, mums, uh, mēs esam noņēmuši visas subsīdijas uh, akmeņoglēm, uh, bet pārnesuši uz atjaunīgajām enerģijām. Un 110 uh, eiro par megavatu stundu uh, Uh, un savu laiku uh, Renlandē falsā uh, vēja enerģija izmaksā 70 eiro, nu tas viss nekam neder. Paldies, Ernsta skundze, goja vārdā. Um. Jā, paldies. Nu, ar šo ziņojumu mums ļoti skaidri jāsaprot, ko mēs vēlamies panākt ar šo te jauno e, tirgus uzbūvi. Un es domāju, ka mēs visi esam viensprāts, ka mēs vēlamies, lai vairāk tiek izmantots atjaunīgās enerģijas, bet e, jāatceras arī par vīdes mērķiem. Un jādomā arī par uh, e, kapacitātes uh, kompensāciju mehānismu ietekmi. Uh, Un tā vienkārši nevar pateikt, ka tos mēs vienkārši atcēlsim, jo kapacitātes eh, mehānismi eh, mums ir jāizdomā, vai mēs tiešām vēlamies tos pavisam, eh, vai mēs vēlamies no tiem pavisam atteikties. Mums ir jāraugās, lai dalība valstis to patiešām arī izdarītu. bet eh, noteiktos eh, gadījumos eh, šie te jaunie modeļi, kas eksistē, kompensācija modeļi, kas eksistē atjaunīgu resursu atbalstīšanā, traucē tirgus funkcionēšanai. Tālāk, energo kokteilis. Eh, jā, ir skaidrs, ka tos nosaka eh, dalībvalstis pašas, un uh, ir jāatcerās, ka te mēs nenājam tikai par atjaunīgām enerģijām, runa ir arī par kodolenerģiju, par tā saucamo mazoglekļa um, tehnoloģijām. Un eh, šeit mēs arī vēlamies pārtraukt attiecīgas eh, subsīdijas. Vācijā vien 90,4 miljārdi eh, subsīdiju ir paredzēts fosīlijām degvielām. Un tas, starp citu, nav nekāds kreiso ziņojums. Uh, tie ir eh, apstiprināti skaitļi un eh, attiecībā uz atjaunīgajām enerģijām mums eh, tur tā kā nemaz nav nekādu subsīdiju. Un mēs ļoti labi zinām, ka mums ar to visu ir liels problēmas. Par 30 Eh, par 23. punktu. Es tur tā īsti nevarēju izsakot eh, par tiem soda naudu maksājumiem. Un tālāk, ka 25. punkts par atomenerģētiku un patērētāja aizsardzību. Eh, piemēram, tas ir jāstiprina teiksim, viedskaitītāju ieviešana var palīdzēt uzkrāt ļoti daudz liederīgas eh, informācijas, bet mums ir jāizlēm, ko mēs gribam ar katru izteikumu panākt. Burāno, Šadūra. Paldies, Tamburāno kundze no FDD. Kungs. Uh, paldies, paldies arī referentam Langenam, kurš vada šo ļoti svarīgo darbu, apjomīgo darbu. Daži vārdi par enerģiju un tirgu. Uzskatām, ka enerģētikas tirgus izveida ir ļoti būtiska. Ļoti grūti atrast uh, svarīgāku vēl uh, tirgu kā vien enerģētikas tirgus. Uzskatām, ka enerģētikas savienība, enerģijas tirgs var būt ļoti svarīgi uh, argumenti tieši Eiropas Savienībai. Iespējams, ka tas bija jāizveido pat pirms vienotās valūtas, uh, jo enerģija ir uh, tas motors, kas veicina reālo ekonomiku, runājot arī par termodinamiku, darbs un enerģija ir savstarpēji cieši saistīti. Par tirgu mēs uh, neesam pret šī tirgus izveidi, bet ir dažādi veidi, kā to darīt. Mēs esam par kvalitatīvu, caurskatām un garantētu tirgu, ko pārvalda uh, valsts iestādes. Mēs esam pret kropļojumu, kur labumu gūs tikai daži un ierobežo arī ražotāju un patērētāju brīva izvēle. Lūk, mēs tā raugāmies uz brīvo tirgu, lai tas tik tiešām būtu brīvs. Šajā kontekstā enerģijas tirgus tiešām ir atslēga, lai varētu nodrošināt šo enerģijas pārēju. Tas nozīmē. Uh, Eh, tirgu, kas ir brīvs no kodola enerģijas, no oglēm, tā ir prioritāte. Prioritātes miers, eh, drošība, ģeopolitiskā drošība, klīmats, ilgspējīgā attīstība, tas viss sākas ar enerģētiku. Un enerģijas jautājumi ir šis eh, pārējs pašā centrā jāparedz dažādi tirgus mehānismi, lai varētu uzlabot šī tirgus darbību, patēr, um, pieprasījuma un patēriņa līdzsvars. Protams, ir jāņem vērā arī sociālie un klimati aspekti. Ja tie netiek ņemts vērā, tad tirgus nebūs brīvs. Būsim ļoti piesardzīgi attiecībā uz kapacitātes mehānismiem. Tiem ir jābūt pēdējā um, galīgi, pēdējā brīža risinājumiem, ja ne, bet, nu, Te mums noteikti arī palīdzēs labāks valstu starp savienojums un noslēgumā jāizveido darbīgs koncepts. Tirgu, tirgam ir jākalpo pilsoņiem, nevis otrādi. Līdz ar to daudz priekšlikumu mūsuprāt šeit ir ideoloģiski, kas uh, piedāvā nodalīt tirgu no patērētāju un ražotāju uh, interesēm. Mēs prasām Mēs prasām to, lai tiktu uh, noteikta definīcija par šo tirgu. Te ir uh, jāatbalsta visi, kas vēlas izmantot šo enerģētisko pāreju, mazinot riskus, kas apdraud mūs visus - finanšu, klimata riskus, uh, ir, kad runāju par finanšu risku, es runāju šeit par šo oglekļa burbuli. Un noslēgumā mēs varam atbalstīt arī to, ka komisija šeit spēlētu svarīgu lomu, jo tā ir līgumu garants, lai tā garantē arī šī jaunā tirgus darbību, lai tā būtu svarīgs uh, koordinators uh, un arī ar zinātniskiem pamatiem, lai varētu uzraudzīt visu šī tirgus attīstību. Liels paldies, ēnu referentei vārds eh, Barbarai Kapel NF. Äh, der vorliegende Bericht zeigt wirklich alle Parameter eines neuen Energiemarktdesigns. Äh, Tātad ziņojums äh, par jauno virzību uz jaunu elektroenerģijas tirgu modeli Eiropā, kā referents mums jau sacīja, ir iesniegti 59 grozījumi, kas tikai parāda, cik ļoti liela interese ir par šo tēmu. Bet es vēlētos minēt eh, dažas tēmas. Mēs vēlamies, eh, lai būtu vienādi noteikumi elektrības un gāzes tirgū. Un ir e, jānodrošina vienādas e, nosacījumi gan e, biržas spēlētājiem, gan patērētājiem, gan ražotājiem. Un jāapvieno šajā tirgu visi tirgus spēlētāji. Sistēmu drošība, atjaunīgās enerģijas jāuzņemas attiecīga atbildība par kapacitātes mehānismiem un spēcīgāk jāļauj, ienā, jānodrošina spēcīgāk tirgus vieti atjaunīgajām enerģijām. Tīklu noteikumi, tīklu pārvaldība un izturība pret blackoutiem. Es gribētu runāt arī par dažiem aspektiem, kas ir saistīti ar konkurences cīņu un uh, konvencionālo uh, spēkstaciju izmantošanu. Uh, mums ir jābūt skaidri noteiktam, uh, skaidri noteiktiem uh, noteikumiem darbībai tirku un jābūt attiecīgi e, izstrādātai primārajai e, likumdošanai, kas nodrošina e, energoapgādes drošību pārobežu starp savienojumiem, elektronisko platformu izstrādēm, lai varētu veiksmīgāk pārvarēt sastrēgumu periodus, saslēgt sistēmas un labāk kontrolēt sniegtos pakalpojumus. Un, eh, kā referents atzīmēja, tad uh, ir jāveido uh, tirgus, bet tāpat laikā ir svarīgi samazināt uh, energo uh, resursu cenas uh, maisaimniecībām un uh, uzņēmumiem. Uh, Tas jau ir panākts ar izveidojot elektrības iekšējo tirgu daļēji. Eh, bez tam ir jāatcerās, ka vienlaicīgi ir jāsamazina eh, enerģijas patēriņš no vienas puses, no otras puses ir jāpiedāvā inovatīvi risinājumi eh, un jānovērš tiesiskā nedrošība un jānovērš subsīdiju mehānismu radītās, radītie taucējumi tirgū. Un kā atzīmēja referents, tad uh, jāievēro komisijas pozīcija un gal galā mēs nonāksim pie veiksmīgā kompromisa. Blanko Lopes kungs. Gracias, presidente. Paldies, priekšsādātāji. Uh, Grozījuma lielais skaits parāda lielo interesi par uh, šo tēmu, un tie mums piedāvā jaunu pieeju kapacitātes eh, eh, tirgiem un eh, tā saiknē, kas pastāv starp energo cenām un investīcijām energo ražošanā. Galvenais jauna tirgus izveidē ir energoefektivitātes uzlabošana. Tas nozīmē labāk pārvaldīt pieprasījumu un optimāla energoresursu izmantošana. Tur ir jāintegrē arī atjaunīgie energoresursi un pašu iedzīvotāju saražotā enerģija. Tātad saliekot eh, visus šos mērķus kopā, mums ir nepieciešama arī viedi tīkli, starp savienojumu uzlabošana iekšējā tirgu. Ja citiem vārdiem sakot, energo savienība balstās uz eh, starp savienotu energo tirgu Eiropas Savienībā. Tātad tur jānodrošina energoefektivitāte, sistēmai jānodrošina piedāvājums par pieņemamām cenām, un šajā ziņojumā mums jāsliek kopā visi šie mērķi. Paldies, tad priekšsādātājs Gambuskungs. Sí, sí, gracias, presidente. En... Paldies, priekšsādātāji. Del Castillo kundze nevar šodien apmeklēt uh, sanāksmi, bet viņas vārdā es gribētu uh, padalīties uh, viņas domās par energotirgu. Tātad doma ir pārskatīt uh, energotirgu, lai nodrošinātu vairāk uh, investīcijas un dekarbonizētu energoražošanu, visu laiku garantējot piegāžu drošību. Otrām kārtām mērķis ir atvērt uh, mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības tirgu tā, lai uh, patērētāji arī labāk varētu izvēlēties tarifus un cenas. Iesniegtie grozījumi ir vērsti uz četrām galvenajām jomām. Pirmkārt, nepieciešama labāka sadarbība starp dalību valstīm, tāpat laikā respektējot dalību valstu spēju izvēlēties pašiem savu enerģētikas bilanci. Otrām kārtām energi, atjaunīgo resursu izmantošanas palielināšana. Un arī tur ir jābūt uh, tirgus regulētā mehānismam tālāk, uh, stiprināt nacionālos tirgus, stiprinot uh, eh, starp savienojamības 119. un 328. grozījums šajā sakarībā. Un visbeidzot priekšsādātāju viedu tīklu izveida, kas ļautu uh, Eh, patērētājiem spēlēt proaktīvāku lomu un eh, labāka eh, pieprasījuma menedžēšana. Paldies! Un Grifin kundze. Uh, thank you, Chair. Uh, dear colleagues, uh, we need. Paldies, kolēģi. Mums ir jāsasaista tirgus dizains ar jauno programmu, par kuru mēs balsosim rītā pulksten desmitos. Es pieņemu, ka labi funkcionējošam energotirgum ir jāsamazina cenas patērētājiem, un paldies Flavio par viņa uzsvaru uz klimata mērķu pieminēšanu, un arī, kā jau mēs runājam šorīt no rīta, energo piegādājumam jāsakrīt ar pieprasījumu. Ir uh, jāņem vērā arī atjaunīgo resursu izmantošana un labāk tie jāintegrē tirgu. Ja iepriekš minētās reformas tiks uh, ieviestas, tad uh, tirgus uh, mehānismiem vajadzētu būt kārtībā. Ilgtermiņa risinājumi nozīmē, ka ir pieprasījuma puse jāpārvalda un, kā Flavio teica, jāizstrādā uh, Uh, uzkrāšanas uh, stratēģiju. Tāpat arī EISAR aģentūras loma. Mums ir jānodrošina, lai EISAR aģentūrai būtu pietiekami resursi un tā varētu uzņemties papildus funkcijas, ko mēs tai piešķirsim. Paldies! Oh, thank you very much. Paldies! Komisijas vārdā enerģētikas ģenerāldirektorāta vārdā Olivers Kohkungs. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Um, from our... Paldies, priekšsēdētāji. No savas puses esam ļoti priecīgi par šī ziņojuma virzību. Tas ir parādījis, kā pēdējos gados mums ir radusies tāda diezgan liela vienprātība par jautājumiem, kas uh, sākumā pirms kādu laiku šķita diezgan strīdīgi. Un Uzsvars uz tirgus funkcionēšanu un to, cik svarīgi ir saglabāt tirgu, tas ir ļoti būtiski. Mēs domājam, ka neskatoties uz mm, visiem, visām potenciālajām viedokļu atšķirībām, mm, specifiskākos jautājumos, šis eh, tik tiešām ir tāds ļoti svarīgs moments. Parlaments var dot savu vadošo lomu un mums nevajadzētu atkal mainīt un renacionalizēt uh, Eh, energo eh, tirgu. Šis eh, ir viens no būtiskākajiem vērojumiem, ko varam izteikt saistībā ar šo ziņojumu projektu. Tālāk par konkrētiem jautājumiem. Vēl neesam redzējuši gala versiju, pilnībā piekrītam, ka identificētās tēmas, par, kojām, par kurām jau runāja deputāti. Tās ir tēmas, ko esam identificējuši arī savā darbā. Dažas arī varbūt tādas netik viennozīmīgas, kā piemēram jautājums, cik lielā mērā uh, tirgu kapacitāte ir loma un cik lielā mērā mums ir nepieciešama tālāka reģionāla sadarbība un kā mēs varam panākt nepieciešama līdzsvaru starp uh, to, lai atspoguļotu reģionālos tirgus un nodrošinātu arī reģionālu sadarbību TSO ietvaros un arī sadarbību starp regulātoriem, tāpat laikā saglabājot nacionālās kompetences un arī atbildību nacionālā mērogā saglabājot par tīklu drošību un citām lietām. Mēs tik tiešām varam tikai atbalstīt eh, šo dokumentu pašreizajā formā un tas tik tiešām būs eh, fundamentāli svarīgs atbalstot mūsu iniciatīvu. Paldies! Paldies! Kāriņa kungs eh, pavisam īsi vēlas izteikties. Paldies! Pavisam ļoti ātri atbalstot, komentēt Kloda teikto. Daudz no mums šajā komitejā mēs, protams, esam tādi ļoti ideoloģiski orientēti savos uzskatos, kā vajadzētu izskatīties uh, pasaulē. Atceroties Černobiļu, daži uzskatīs, ka kodola enerģija ir visļaunākais uh, pasaulē, bet par ko mēs reāli runājam? Kā radīt tirgus mehānismu, kas uh, dotu pareizos signālus vajadzīgajām investīcijām, jo gal galā mēs uh, gribam tīru gaisu, lētu elektrību Mēs gribam, lai pareizās investīcijas nāktu īstajā laikā, un risks ir tāds, ka kā politiķi mēs domājam, ka mēs kaut kādā veidā varam izdot likumus par investīciju lēmumiem, bet eh, šis ziņojums tik tiešām parāda arī to, ko komisija ir ierosinājusi un pie kā mēs eh, strādājam un strādāsim. Tātad kā panākt, lai tirgus eh, būtu reāls elektrības tirgus. Mums joprojām pastāv nacionālās barjeras, mums joprojām ir šī kapacitātes problēma kā nodrošināt kapacitātes tirgus un ir milzīgs izaicinājums, ja jūs runājat par tīkla operatoriem, kā iestrādāt atjaunīgo energoresursu elektrību, saule spīd, nespīd, vējš tad ir, tad nav. Tātad kā panākt, eh, lai tas viss kopā darbotos? Un man liekas, ka mums vajadzētu varbūt nedaudz uh, piebremzēt ar savu ideoloģiju, bet padomāt reāli par uh, tirgu jo mēs runājam par enerģijas tirgus, par enerģijas tirgus veidošanu. Paldies! Un Vernas Langens, lūdzu jums vārds noslēguma piezīmēm. Erstmals für die insgesamt positive Bewertung dieses Berichtsentwurfs. Ich darf mich bei allen Kollegen bedanken, äh, denen die Grundlinie äh, gefallen hat, die damit übereinstimmen. Sekojuši pamatlīnijai un kas man ir atbalstījuši. Uh, Vēlos pateikties arī komisijai, bet es vēlējos vēl varbūt ieskicēt dažus punktus. Salamato kungs, eh, piemēram, teica, ka vajadzētu vairāk sasaistīt enerģijas politiku ar klimatu politiku. Jā, nu, protams, arī eh, veidojot eh, elektroenerģijas tirgu, ir tas jāveido tā, lai varētu sasniegt arī uh, um, klimata mērķus, bet svarīgas ir daudzas tēmas, un visas mēs vienā ziņojumā nevaram salikt iekšā. Un uh, tāds nav arī komisijas nolūks. Tāpēc uzskatu, ka atjaunīgās enerģijas nav jāvērtē ideoloģiski. Es domāju, ka tās ir jāvērtē saskaņā ar objektīviem uh, kritērijiem, un tā mēs varam nonākt pie visam konkrētiem rezultātiem. Uh, Un, eh, starp citu, eh, vēja enerģija ir ilgspējīga un tālāk. Eh, tur mēs kungs kaut ko saka no vietas, kas nav dzirdams. Nu, kas attiecas, piemēram, Dānijā vēja spēkstacijas, kas un ģenerātori, kas darbojas jūrā, ir jau sen konkurētspējīgi. Tālāk par energo nabadzību. Te var pie, to minēja S&D kolēģi. Bet te ir jāatceras tas, ka dalībvalsts ir atbildīga par energo kokteili. Alda kolēģe ļoti eh, kritiski izteicās par uh, kapacitātes uh, mehānismiem, un es tam varētu piekrist, bet, uh, nu, tur mēs kungam, es atceros, mēs ļoti daudz strīdējāmies strādājot pie uh, ilgspējīgas attīstības pakotnes, un eh, man tas ļoti toreiz patika, tas bija sen atpakaļ, 2007. 2008. gadā, bet es eh, jau toreiz eh, sacīju, ka šiem te 40 miljonu megavatu uh, Eh, ražotājiem 30 gadu laikā ir piešķīruši 30 eh, miljārdus subsīdijās, un es esmu bijis vienmēr, vienmēr pret to. Un, ja atcerieties eh, vēl uh, Almonis kungu tad, uh, un, un manas sarunas ar viņu, tā kā es to neatbalstīju. Tā kā, nu, labi, eh, te ir runa par konkurences komisāru. Tālāk Ernstas kundzes teiktais eh, nafta, gāze, eh, ogles ar 1,4 miljardiem Vācijā tiek subsidēta. Bet no visu šī apjoma tiešās subsīdijas ir tikai 29 miljārdi. Jūs varāt EVS uh, iegūglēt un, un paskatīties šos cipars un pārējie ir kaut kādi uh, fiktīvs aplēsts kaitējums videi un tā tālāk. Un tālāk, ja mēs runājam par uh, atomenerģijas cenas, jā, tad pašlaik uh, Vācijā uzņēmumiem izmaksā diezgan lielu naudu e, enerģijas e, tātad apgādē, ņemot vērā slēgtās e, kodolspēkstacijas. Un es vēlreiz vēlos pateikties kolēģiem un strādāsim pie kompromisiem Nu, droši vien, ka pilnīgi visu iekļautajos diez vai nevarēs, bet eh, es eh, ar cerībām raugos uz turpmāko eh, sadarbību, lai mēs izveidotu tādus kompromisus, par ko mēs visi gal galā varēsim nobalsot. Jā, nu, referenta kungs, paldies par šo ļoti interesanto diskusiju. Uh, Es domāju, ka jums tā būs fantastiska arī eh, turpmāk, un eh, mums jāturās pie darba kārtības balsojums 24. maijā itrē. Mums ir, nu, plus mīnus viens mēnesis, pārāk daudz, priekš tik daudz grozījumiem mums nav nemaz tik daudz laika. Un tagad astotais darbkārtības punkts - īstenošana ziņojums par energoefektivitātes e, direktīvu. Nu, lūk, ap šādi svarīgi ziņojumi. Tagad Markusam Pīperam došu vārdu, viņš ir referents. 200, e, 328 grozījumi. Tātad te ir runa par energoefektivitātes direktīvu, ļoti svarīga direktīva. Es pat teiktu numur viens. Okay, sorry. Um, well, uh, Mr. Pieper. Uh, Pieper kungs ir mūsu referents, un viņš strādā pie kompromisa grozījumiem, ko jūs vēl apspriedīsiet ar ēnu referentiem. Cik zināms, nākamnedēļ tas notiks. Nu ko, kā jau es teicu, bez mikrofona, bet tomēr ļoti svarīga. Visiem enerģijas uh, resursiem, enerģijas efektivitāti. Uh, Eh, lietošanas efektivitāte ir eh, numur viens svarīga, bet mēs par to nemaz nerunājam. Pīper kungs, vārds jums. Jā, vielen dank, Herr Prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms vēlētos sākt ar labajām ziņām. jo mēs esam nonākuši pie 20 kompromisiem. 12 eh, ir jau pabeigti, tā kā es vēlētos pateikties visiem, kas ir strādājuši ar mani kopā. Nu, reizēm ir bijuši dažādi tādi ekstrēmi viedokļi, kas sadūrušies, bet eh, kaut kā kopā mēs esam tikuši galā. Nu, tā tad. Eh, nu, grozījumi, tā tad aizņem trīs lapus, lapas un tad uz katras lapas pa simtiņam apmēram. Un dažas ļoti aktīvas uh, frakcijas vai politiskās grupas uh, ir uh, iesniegušas eh, tātad eh, uz 40 lapām grozījums, un mums tātad ir jā, mēs esam nonākuši pie trijām, tā kā es jau nu negribu nevienu kritizēt, Dievs pasarg, bet eh, jārunā, ka mē, jādo, jāceras, ka mēs te runājām par īstenošanu ziņojumu, un mums ir bijuši ēnu referentu sanāksmes, un mēs esam strādājuši Nu, tās varbūt bija tās labās ziņas, kā mēs esam samazinājuši šo te grozījumu skaitu. Esam nonākuši pie šiem 20 kompromisiem, bet eh, komisija eh, ir sniegusi informāciju, kā tas eh, virzās uz priekšu, un jādomā, ka 20% mērķis eh, tiks sasniegts attiecībā uz atjaunīgajām enerģijām un izmešu samazinājumu. Bet tālāk mēs nonākam pie nu, tāda vairs netik eh, optimistiska punkta. Tas, tas attiec arī uz grozījumiem. Uh, Tad, tad, ja mēs runājam par energo taupīšanas uh, eh, direktīvu un energoefektivitātes uh, direktīvu, tad ir, protams, skaidrs, kāda ir nozīme eh, šīm te direktīvām. Es tikai nesaprotu, kādēļ daži kolēģi to nesaprot. Es vēlos vēlreiz atkārtot, ka uh, ka mēs eh, tātad strādājam pie energoefektivitātes eh, direktīvas, un tas nav tas pats, kas eh, energotaupīšanas direktīva. Svarīgākais jautājums ir pareizā energoefektivitāte, un pavisam ir četri kritiskie punkti Septītais punkts eh, - taupīšanas pienākums kā tāds. Un daži kolēģi uh, pilnīgi pamatoti uh, kritizē dalībvalstis par to, ka uh, tiek uh, nepareizi veikt aprēķini un ir jābūt skaidrākai uh, definīcijai, kādā veidā, uh, kas ir uh, jāuzskaita. Jo, piemēram, iedomājieties, ka jūs strādājat kaut kādus 15 gadus un, un, un, un piemēram, taupat kaut ko, un tad, notie, tad jūs varat eh, nonākt pie eh, tādas situācijas, ko sauc par trūkumu, iztrūkumu likumdošanā. Un šeit mēs nevarējām vienoties, mums eh, nu, šis ļoti atšķirīgi viedokļi bija par trešo punktu. Priekšsēdētāji, cik man ir laika? Nav vairs laika. Un mums ir dažādi tiesību akti, mums ir e, energoefektivitātes likumdošana, e, energoefektivitātes marķējums, eko dizains un tā tālāk. Un tas viss ir saistīts ar vienu to pašu tēmu. Un mērķis ir viens e, - samazināt e, CO2 izmešus. Un, protams, energoefektivitātes direktīva varbūt jā, tieši, eh, nu tā tad eh, varbūt ne tieši, bet netieši noteikti ETS, ETS e sistēma ietekmē. Kad tālāk, kas attiecas uz eh, dalību valstīm un ziņošanas pienākumiem, tur arī ir dažādi šie te ziņojumi, kas ir jāsniedz Un eh, mums eh, likumdošanā ir noteikts, kā ir eh, jākoordinē darbs ar dalību valstīm, bet jāsaka, ka daudz par daudz ir šos ziņošanas pienākumu. Mums ir jāsaglabā ēlastība energoefektivitātes direktīvas ietvaros, tā mēs ātrāk noteikti varēsim panākt un sasniegt eh, vīdes mērķus, bet eh, es skaidu tā turpmākās diskusijas ar ēnu referentiem. Paldies. Eh, nākamais Miroslavs Poha, mūsu ēnu referents no SND grupas. Paldies, priekšsādātāji, par labo izrunu. Priekšsādātāja kungs, referenta kungs, cienījamie ēnu referenti. Pirmkārt, gribētu pateikties jums visiem, kas e, ir iesnieguši ļoti labus un izsvērtus grozījumus. Es uzskatu, ka šis ziņojums ir laba iespēja nākt klajā ar e, spēcīgu parlamenta pozīciju energoefektivitātes e, likumdošanas jomā. Strādājot pie jaunas direktīvas, es domāju, tā ir vienreizēja iespēja ļoti skaidri skaidrot, kāpēc direktīvā nospraustie mērķi iespējams netiks sasniegti. Mums ir jānāk lajā ar priekšlikumiem, likumdošanas ietvaru uzlabošanai un labākai īstenošanai. Es uzskatu, ka mums vajadzētu vajadzīgs eh, reāls, eh, uz faktiem balstīts kompromiss. Mums nepieciešams spēcīgs ziņojums, kas dotu skaidru signālu komisijai, eh, ko mēs vēlamies, kas lai tiktu iekļauts jaunajā direktīvas projektā šobrīd. Man šķiet, mēs nedaudz mums neizdodas sasniegt šo rezultātu. Pirmkārt, svarīgākais eh, punkts eh, šajā ziņojumā. Tātad pirmām kārtām nepieciešams skaidrs signāls, ka ka visi neskaidri elementi tiks izņemti ārā un elastība netiks izmantota, lai nepildītu saistības. Tāpat laikā Es neuzskatu, ka uz tirgu balstīta pieeja ir kā burvi risinājums visām problēmām, jo mm, joprojām ir nepietiekama energoefektivitātes mērķa izpilde. Ir nepieciešama stabilitāte investoriem, tāpēc laikā nodrošinot, ka labi izstrādāts atbalsts schēmas eh, tiek izveidotas un eh, ir veicinājumi investēt eh, tehnoloģijās. Uh, Mums nepieciešams strādāt pie papildus eh, pasākumiem un savietot dažādas eh, instrumentus. Es nedomāju, ka energoefektivitātes veicināšana ir konfliktā ar atjaunīgo resursu izmantošanu mūsu energobilancē vai arī centienos dekarbonizēt ekonomiku. Un visbeidzot, gribētu norādīt, atsaukties uz 15. un 16. punktu, kur ir atsauce uz uh, Eh, laika periodu pēc 2020. gada. Es domāju, ka Eiropas parlamentam vajadzētu būt eh, ambiciozākam un aicināt sasniegt augstākus energoefektivitātes mērķus. Šobrīd es baidos, ka mēs esam tālu no vienprātības eh, ēnu referents starpā šai ziņā, bet mums tomēr var, ir laiks pārunāt šo tēmu un saprast, vai mēs varēsim panākt visiem pieņemamu kompromisu. Un noslēgumā gribētu uzsvērt, ka energoefektivitāte nedrīkst uzskatīt par nevajadzīgu slogu. Uh, bet drīzāk kā iespēja Eiropas ekonomikai un investoriem un arī mūsu patērētājiem. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies! Ajans Dankans no ECR nav klāt. Vai kāds gribētu izteikties viņa vietā? Nē, acīmredzot, nē. No Alda grupas Petersen kungs. Ēnu referents. Paldies, priekšsēdētāji! Un es sākumā gribētu pateikties referentam par ļoti labo līdz šim veikto darbu. Pievienojos pār, pāriem ēnu referentiem šajā novērtējumā. Šī tik tiešām ir laba iespēja mums visiem dot tādas skaidras norādes, kādā virzienā mēs vēlamies doties eh, turpmāk energoefektivitātes jomā. Mani uh, apmierina šī ziņojuma tonis, ka tas ir diezgan kritisks attiecībā uz īstenošanas trūkumu dalību valstīs. Un septītais punkts, uh, gluži pamatot tik pieminēts, mums ir jāturpina uzsvērt to šajā ziņojumā, ka mēs vēlamies, lai būtu uh, efektīva mērķu ieviešana. Tā ka es domāju, ka mums ir tiesības būt kritiskiem, mums vajadzētu saglabāt šo kritisko attieksmi un cerams, ka tā, tas arī būs šai ziņojumā. Tāpat arī energoefektivitātes kā pirmā principa atzīšana un nospraušana. Arī to es atbalstu. Nu, principā tas ir eh, labākais, ko varam darīt eh, - taupīt eh, enerģiju un at mazināt atkarību no Krievijas un tuviem austrumiem un citiem piegādātājiem. Uh, Es domāju, ka energoefektivitāte ir ārkārtīgi svarīga visam šim procesam, ko mēs um, te mm, paredzam. Tāpat gribu uzsvērt, ka ekonomiskā konkurētspēja un izaugsme nebūtu eh, nav pretrunā energoefektivitātes pasākumiem un pie šī punkta mēs strādāsim, mēģināsim to uzsvērt šajā ziņojumā Notiek darbs pie dažādiem jautājumiem. Šajā ziņojumā mums joprojām ir e, jāatrisina viens sarežģīts jautājums attiecībā uz elastību, jo ir nepieciešama elastība e, atsevišķo dalību valstu pasākumos, bet mums ir dažādi viedokļi par elastību mērķu ziņā, un tas jums droši nebūs pārsteigums, ka no savas puses mēs ļoti lielā mērā esam par Eh, mērķiem, kas eh, ir saistīti ar COP21, eh, ar energoefektāts pasākumiem, un mums kaut kā ir jāatrisina šī problēma mums, mūsu darbā, lai mēs panāktu ziņojumu, kas ir konsekvents. Un tad, kad mēs runājam par elastību, tad vismaz mēs visi esam viensprāts par kādu elastību mēs runājam, ka mēs runājam par elastību pasākumiem, nevis mērķu ziņā. Bet, kā es teicu, process ir pozitīvs, ir paredzēts vairākas sanāksmes nākamnedēļ, un uh, ceru, ka darbs būs auglīgs, un cerams, ka panāksim arī ambiciozu un uh, noderīgu rezultātu, kas tik tiešām norādīs uz tālākajiem ceļu. Paldies! Paldies par komentāriem! Zaļo vārdā! Ēnu referents, Javors lūdzu. Paldies! Paldies arī referentam un ēnu referentiem par sadarbību. Pēdējo mēnešu laikā nu, sarunas bija visai sarežģītas. Kā jau Pīperkungs to norādīja, daudz dažādu viedokļi politiskajās grupās, lai nu kā es tomēr uzskatu, ka mēs varam par svarīgākajiem jautājumiem vienoties kompromisos, nosūtīt spēcīgu vēstījumu Eiropas komisijai. Tas ir visu grupu mērķis, manuprāt. Te ir svarīgi elementi ziņojumā. Nu, vispirms īstenošana. Pīperkungs mīna to, ka nu, prognozes paredz, ka 20% mērķi mēs varam sasniegt, bet ka tas būs iespējams tikai tad, ja pilnībā tiek īstenot esošā likumdošana. Bet nu, tas gluži tā nav tagad. Un, nu, tendence ir tāda, ka esam krietni zem 20% mērķi, nenotiek šī visaptvarošā īstenošana. Nu, lūk, tas ir tas svarīgākais pēstījums. Sēsošā likumdošana ir pilnībā jāīsteno. Tad mums ir arī jābūt pēc paus 2020 Eiropas Savienības eh, energoefektivitātes mērķis atbilstīgi COP21. Kā jau esam atkārtojuši tos trīs dažādās rezolūcijās. Tad ir arī nepieciešams saistošs nacionālās uh, uh, ambīcijas un mērķi, pretējā gadījumā nekur tā netiksim. Tad, protams, arī vēl svarīgi ir turpināt uh, attīstīt energoefektivitātes direktīvu, lai piesaistītu investorus, bet jānodrošina uh, Paredzamība trūkumi jāmazina īpaši pantā 7.1. Aicinām komisiju sniegt detalizētāks nosacījumus, vadlīnijas, kā arī standartizēts uh, ziņojuma paraugus, nevarētu datus salīdzināt. Tad ir vēl papildus jautājumi, kas ir ļoti svarīgi. Uh, energoefektivitātei mazie projekti ir ļoti svarīgi, taču komisijai tagad to visu grūti pārvaldīt. Mazie projekti ir jāapkopo lielākos portfolio, energoefektivitāte ir jāuzskata par infrastruktūras prioritāti, jāizmanto atlaižu um, šī um, mm, rādītāji un jāmudina arī veikt investīcijas un uzskatu, ka svarīgākais uh, pasākums ir cīņa arī pret enerģijas trūkumu. Un te cieši jāsadarbojas vietiem reģionālām pašpārvaldēm. Mums paldies! Paldies kolēģim! Goja vārdā, ēnu referents. Benito Dzeluga kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, mēs jau teicām kādā no iepriekšējām sanāksmēm, kad runājām par energoefektivitāti. Daži šie svarīgie punkti cieši saistīti ar klimata jautājumiem. Par to, ka mērķiem ir jābūt saistošiem, un te Tas ir tiešām fundamentāli. Tādēļ tiešām izsakām nožēlu par to, ka gan ziņojuma sākotnējā teksta versijā, gan kompromisa grozījumos ir mūsuprāt pārāk liela elastībā atvēlēta dalību valstīm, lai sasniegtu noteiktos mērķus. Nu, labas eh, ieceres, laba griba ar to vien nepietiek. Septītā panta mērķiem ir jābūt striktiem un saistošiem. Uzskatām arī, kā atsauc uz Pārīzes vienošanos, uh, ir jāmin daudz precīzāk, un tas ir arī jāmin uh, pašā sākumā. Nu, tas tiek minēts, bet tas nav pietiekami skaidrs un nav pietiekami redzami. Aicinam tādēļ arī vīdes komiteju īpaši uzstāt uz šo, un, nu, principā viņi to arī darījusi. Tad uh, runājot pēc uh, būtības cīņu pret uh, globālo sasal sasilšanu. Pasākumi kas ir ziņojumā. Te tiek minēta patērētāja aizsardzība, patēriņa kontrole, tie ir pozitīvi punkti. Atsauc uz šo enerģijas trūkumu, uz šo pavartī, tā arī ir ļoti laba ideja. Taču nu arī te mēs neejam pietiekami tālu. Ne vismaz tā, kā mēs to prasījām savā grozījumā. Pēc būtības šīs ir ziņojums par rentabilitāti un konkurētspēju Autors uzskata, ka tie ir ļoti svarīgi elementi, lai sasniegtu mērķus, un šie elementi ir vēl stiprināti, vairāk izcelti sarunu laikā. Taču ekoloģija arī ir jābūt ļoti svarīgam pīlāram enerģi, enerģētikas politikā tādēļ. Mēs pieņēmām, pat ja referents to neakceptēja, mēs piedāvājam izslēgt valsts investīcijas, aprēķinot valsts uh, deficītu. Uh, Mēs uzskatām, ka tās ir investīcijas nākotnē un turpmākām paudzēm, un tas nav sloks, kas tiek uzlikts valsts finansēm. Paldies, kolēģi! FDD vārdā ēnu referents Tamburāno kungs. Paldies, paldies kolēģim par ieguldīto darbu, jo šis ziņojums kā tik daudz ziņojumu par enerģētiku, nu, eh, te saskaras ar ļoti pretējiem viedokļiem. Kolēģis jau arī minēja par to, vai tiks sasniegti mērķi vai nē. Nu, ko nozīmē šie mērķi? Mērķis nav uh, sākuma punkts, uh, bet kā tāds nebeidzams ceļš. Uh, Uh, kur ik pēc mm, soli pa soli mēs ejam uz priekšu. Un tas ir arī kaut kas, kas mūs motivē. Un mēs nevaram tad uh, vienkārši atpūsties tad, kad mēs sasniedzam šos mērķus. Izaicinājumi ir ļoti, ļoti lieli. Es saprotu referenta grūtības. Pru, ir tiešām jāiet šeit kopā Ņemot vērā dažādos viedokļus, es domāju, mums visiem ir jāiet kopā, rokā, jo izaicinājumi ir ļoti lieli tāda izmaiņu revolūcija, un tad nu, mums likumdevējiem ir jāsaprot, vai mēs būsim izmaiņu pretesti, pretinieki vai līdzgaitnieki. Lai mēs varētu stabilizēt visu šo procesu, jo mums ir nepieciešama šī stabilitāte īpaši, lai piesaistītu investīcijas, jo īpaši brīdī, kad liekas, kad investīcija trūkst, investīcijas, kurām ir jābāstās uz energoefektivitāti, uz reālo ekonomiku, un tas vi, viss arī jāatrunā termodinamiskajā likumdošanā. Nu, lūk, tas ir. Uh, mūsu uh, galvenais uh, viedoklis, galvenā ideja, kas ļaus arī sāsniegt ģeopolitiskās drošības uh, jautājumus, jo tagad mēs esam karā. Gan klimata karā, gan enerģijas karā, un te enerģija spēlē ļoti svarīgu lomu. Paldies! Thank you very much, kolēģi! Paldies, kolēģim! Un NF pozīcija prezentēs e, Kapelskundze. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich beim äh, Berichterstatter ausdrücklich für diesen aus meiner Sicht sehr guten Bericht. Jā, es vēlētos pateikties referentam par šo ļoti labo, manuprāt, ziņojumu un 12 uh, äh, atvērta kompromisa. Tas ir labs uh, rezultāts. Es piedalīsies ēnu referentu sanāksmēs un uh, Esmu pārliecināta, ka nākamnedēļ mēs varēsim rast eh, labus risinājumus. Ir kādi pieci punkti, kas, manuprāt, ir svarīgi, svarīgi arī grozījumos, eh, un ar tiem vajadzētu tikt eh, galā. Pirmkārt, fleksibilitāte. 28 um, dalību valstīm ir, eh, tātad, eh, jāie, bij, ir bijis jāievieš, jāīsteno energoefektivitātes direktīva, un eh, daudzās tomēr viss nav izdarīts. Ir svarīgi izdarīt to, kas ir svarīgs energoefektivitātei, jo to vēlas iedzīvotāji, to vēlas ražotāji, un kas attiec uz dominējošo situāciju tirgū. Uh, Ir svarīgi nodrošināt, lai tirgus dalībniekiem un investoriem būtu pārliecība un stabilitāte par tālāko um, tirgus attīstību. Un ir svarīgi, lai uh, valsts varētu uh, realizēt dažādus alternatīvus pasākumus. Te ir runa par 7. līdz 9. pantam, un tas attiec tieši uz uh, energoefektivitāti. Bet eh, pārmērīgie ziņošanas pienākumi eh, daudz ir kritizēti, valstīm ir jāiesniedz pāri par 300. Eh, 37 ziņojumiem šajā jomā, bet ir vēl citas jomas, un te ir runa prātad par likumdošanas op optimizāciju. Efektivitāte nenozīmē automātiski taupīšanu, to jau minēja referents. Es domāju, šī daļa ir labi izstrādāta un eh, pie tiem arī vajadzētu turēt, lai izvairītos eh, no pretrunām. Ir eh, viss manis minētais jātiecina arī uz atjaunīgiem enerģijām. Tālāk par datiem. Diemžēl eh, dati par eh, energotaupīšanu nav eh, savstarpēji salīdzināmi, jo tiek savākt pēc daž, uzskaitīt pēc dažādām metodikām. Un ir jāatbalsta tas, ka dati ir jāpadara savstarpēji salīdzināmi. Un šāda te no apakšu uz augšu, bottom up pieeja varētu būt uh, laba, un starp citu, uh, Austrijā mēs esam panākuši kustību abos virzienos šajā ziņā, un tas ir labs eh, piemērs. Un energoefektivitāte ir jāsaista, piemēram, ar uh, eh, ETS, uh, un uz to arī norāda ziņojums, norādot uh, kuri elementi ietekmē eh, situāciju un kā uh, dot pareizos stimulus investīcijām enerģētikas attīstībā. Un, protams, jāceras, ka kādam par visu to ir jāmaksā. Paldies, priekšsēdētāji! Vairāk kā 300 grozījumu Pīperi kunga ziņojums tomēr eh, apvieno dažādos viedokļus. Iepazinos ar pirmajiem kompromisu grozījumiem un tiešām redzu, ka ļoti daudz ir darīts, lai integrētu visus viedokļus. Es domāju, ka lielāka uzmanība ir vēl jāpievērš patērētājiem. Un jo īpaši izmaksu jautājumam, izmaksas, kuras ir saistītas ar uh, informāciju par finansējumu pieejamību, par energoefektivitāti un par iespējamām investīcijām. Astotais punkts. 164. grozījums, kur es uzsveru, ka izmaksas, kas ir saistīts nacionālo energoefektivitātes politiku, arī varētu nodarīt kaitējumu patērētājiem, kas savā enerģijas patēriņā ir iekonomējuši. Uzstājām arī uz lomu, kas ir spēlējama uzņēmumiem energoefektivitātes jomā. Un desmitais punkts, visbeidzot, enerģijas ietaupījuma rezultātā bieži vien, um, nu, tā ka tad nav vajadz. Nav vēlms pēc atjaunāmiem enerģijas avotiem. Nē, es uzskatu, ka tas, ir, ka tas tā nav, ir gluži pretēji. Paldies, kolēģi! Zanonātu kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlos uzteikt, uh, vēlos uzteikt referentu ja mēs vēlamies runāt par energoefektivitāti kā ja vēlamies izmantot tieši šo tīro kurināmo, tad mums tiešām ir jāpalielina mērķi, ir jārada tādas infrastruktūras apstākļi, lai tiešām mēs varētu rīkoties daudz efektīvāk. To jau ir arī apliecinājis parlaments 15. decembra rezolūcijā, kad piedāvājām nacionālo saistošo mērķi 40% apmērā. Citu vār, citiem vārdiem, energoefektivitāte ir jākļūst par nacionālo mērķi. Pretējā gadījumā. Nu, nekas nenotiks, rezultāti netiks panākti. Otrakārt, pārnacionālo tirgu, integrācija Eiropas vienotajā tirgu komisijas dokumentā tiek runāts par uh, enerģijas efektivitātes re, tirgus reģionalizāciju un kā ir jāpārvar nacionālajie risinājumi, un tas attiecas uz atdalu sistēmu. Uh, tīši atjaunēmēji eh, enerģijai. Tie ir centrālie aspekti, bet nu, tie ir arī vispretrunīgākie nacionālo enerģiju politikas elementi. Tagad no nacionālā apsvēruma ir jāpāriet uz tirgu, kas balstās uz elastību un kas balstās uz reģionāliem un transnacionāliem klasteriem. Visbeidzot pārēja uz uh, jauno efektīvo ražošanu, protams, nedzot daudz uh, priekšrocības, bet tas arī maksā naudu un visai lielu. Tad uh, Jā, mēs varam, protams, pātrināt energoefektivitātes direktīvas 12. gada īstenošanu, kā arī varam īstenot arī 10. gada direktīvu, bet īpaši ir jā mobilizē investīcijas, investīciju konstatēt, lai mazinātu austrumu un rietumu dalību valstu atšķirības. Paldies! Kumpulēnā Trīkundze. Paldies! Pavisam īsi. Ir vēl neatrisināti jautājumi arī koordinatoru starpā, bet uzskatu, ka šis ir iniciatīvas ziņojums un kas analizē to, kas ir sasniegts. Es tiešām aicinu jūs apdomāt uh, to, kā mēs varētu norādīt komisijām valstīm, kā tad uh, tālāk strādāt. Jā, visi piekrīt, ka ir uh, jāiet šai virzienā, bet nu kā konkrēti varam sasniegt mērķi Somijā? 15 gadus ir bijušas brīvprātīgas programmas ar industriju, ka industrijas var pašas arī apņemties samazināt uh, enerģijas izmantošanu, uzlabot efektivitāti, un tas ir nesis rezultātus. Uh, Šī jau ir ierasta praksē kompānijās, viņi jau ar visu to ir sāreduši. Ietaupījumi nozīmē nulli izmaksas vēlāk. Nu, lūk, uz to jāraugās tā pozitīvi. Bet es arī biju um, par mājasēmniecību ziņojumu līdz referente ar lielu vairākumu plenārsēdē pagājušajā nedēļā. Tas tika apstiprināts ar lielu vairākumu. Uh, Un arī mājasaimni, mājokļi ir visai slikti. Eiropā cauri jumti, mitras sienas, tur dzīvo visai nabadzīgi cilvēki. Energoefektivitātei nevajadzētu tikai nākt par labu turīgajiem, kas var ietaupīt naudu. Runājot par mājokļiem, ir jānāk lajā ar inovatīviem pasākumiem, kā energoefektivitāti panākt. Es pie tās Es strādāju ar 11 gadus Nacionālajā parlamentā, un tas nebūtu nav vienkārši, ja paredzat renovācijai atbalsts schēmas, tad tie būs tie nabadzīgie, kuri nevar to atļauties, bet kā to visu attiecināt uz pilnīgi visiem cilvēkiem, un te ir daži labi gudri grozījumi. ka visi, ne tikai turīgie, varētu iegūt no iet, šīm ietaupījuma izmaksām. Mēs tika minēts Katainens arī bija Parīzē un tagad 20 tūkstoši dzīvokļi tiek atjaunoti. Ja, nu, tas, jā. ITRE komiteja, mēs eh, darām kaut ko ļoti konkrētu, ļoti labu enerģētikas savienības vārdā, tad nu tiešām eh, man ir prieks redzēt, ka elastība nav tā, kas te atšķaida šo mērķi. Uh, bet arī, nu, varbūt neatālinās pārāk to no eh, reālo cilvēku mājām. Paldies! Thank you very much! Paldies! Pan Adam Gierek. Na... Gierekungs. Powiem, <clears throat> powiem krótko. E, myślę, że... Pavisam īsi priekšsēdētāji. Man Šķiet, ka nebūtu nedaudz valstis sasniedz 20. gada noteikto energoefektivitātes mērķi. Nu, iemesls ir tāds, ka nu, pieļaut kļūda agrāk, tad, kad mēs pieņēmām, ka energoefektivitāti mērīsim ar um, fiziskām metodēm ka to visu mērīs patērētāji pilsoņu kādu īpašu aprīkojumu. Uh, Bet eh, nu, tagad eh, industrija ir attīstīsies un eh, jāatrod citi indikātori. Piedāvāja komisijai nāk lajā ar kādu citu priekšlikumu, kā tad mērīt energoefektivitāti pilnīgi visās valstīs, jo, ja raugāmies uz to, kur un kā tiek mērīta efektivitāte rūpnīcās, uh, vai mājās, tas viss atšķīras. Es nezinu, te es varu piekrist Pīperkungam. Tā mēs ierobežojam enerģijas izmantošanu, tas ir tā mākslīgi. Piemēram, atkarībā no tā, kā jūs to mē, mērat, varat teikt, ka jums ir efektīva enerģijas sistēma, bet tas tā nemaz nav. Tātad aicinu komisiju piedāvāt kādu citu priekšlikumu par uh, energoefektivitātes rādītāju izmērīšanu. Citādi Polijā, piemēram, uh, mums ir um, 17%. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? No kolēģiem, no mūsu komitejas deputātiem, nē. Marija Donnelly, Digi Energies uh, eh, direktore komisijas vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies uh, parlamentāriešiem par konstruktīvajiem komentāriem un paldies par ieguldīto darbu pie šī ziņojuma projekta. Kā jau jūs teicāt, tad eh, tik tiešām ziņojums tiek izstrādāts ļoti laicīgi. Tas arī, nu jā, sasautas ar komisijas jau eh, darbu par likumdošanas pārskatu. Un tad mēs arī izmantojam parlamentāriešu ieguldījumu komentārus. Aktuālākie jautājumi mēs esam un būsim ka sasniegsim 20. gada mērķus, kā to norādīja referents, ne tikai tādēļ, ka to vēlas patērētāji ražotāji, bet arī tādēļ, ka uzskatām, ka progresīvā īstenošana dalībvalstīs uzlabojas. Jā, protams, sākums bija visai gaus, nu, un tad eh, jāskatās līdz dalībvalstīm, lai viņas pātrina procesu. Tālāk, kas attiecas uz septīto pāntu, nu tas ir svarīgākais direktīvas uh, pāns, svarīgākais direktīvas pāns, 50% no ietaupījumiem šeit tiek atrunāti, un tad tas sasauc arī ar citām tiesību aktiem direktīvas, piemēram, par mm, ēku energoefektivitāti. Septīt, raudzīsim, lai septītā panta noteikumi saskan arī ar citiem tiesību aktiem. Uh, lai ne tikai šie ietaupījumi um, attīstītos, bet, nu, lai mēs arī ņemtu vērā tehnoloģisko attīstību kopš uh, tiesību aktu pieņēmta, kas attiec uz industriju. Tad līdz šim uh, analīze norāda uz to, ka industrija pati atbalst, atbild uz uh, ekonomiskajām prasībām, energo ietaupījumu, un industrija visai pozitīvi uz to visu uh, atbild un reaģē. Un tad arī mēs palīdzam viņiem, un uh, daudzas kompānijas jau arī ir uh, norādījušas, ka mūsu likumdošanas priekšlikumi ir pozitīvi par uh, energoefektivitātes direktīvu un citiem elementiem. Tie nav vienkārši atrisināmi situācijas ļoti atšķiras dalību valstīs, tādējādi arī piedāvātie risinājumi būs dažādi. Šajā kontekstā tomēr varam teikt, ka mēs jau sākam saņemt no dalību valstīm interesantus priekšlikumus un iztestējam jaunas idejas par to, kā atrisināt šo dilēmu, kā izmantot risinājumus, kas uh, var palīdzēt esošo ēku renovāciju, un tas ir vislielākais izaicinājums Eiropā. Lūk, tādējādi man ir prieks arī redzēt, cik daudz prasa arī šo ziņošanu. Jā, nu komisija to var atbalstīt. Un mums arī prieks par panākto progresu šeit. Esam jūsu rīcībā un gatavi atbildēt. Jums nepieciešama kāda informācija, Vanis. Uh, ah, thank you very much, madam. Paldies par jūsu komentāriem. Tagad mēs atgriežamies pie referenta, protams, ka Pīperkungam vārds. Jā, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Un uh, paldies par daudziem komentāriem. Un uh, tiešām tie ir saistīti ar e, pašu direktīvas ieviešanu, bet es gribu teikt, ka īstenošanas ziņojums ir e, labs instruments, ko mums kā parlamentam ir jāizmanto un ļoti skaidri jānosaka, ko mēs vēlamies ar to panākt. Dažas piezīmes. Daudzi kolēģi minēja energy poverty, energo nabadzības tēmu. Mums ar to jācīnās bet ir jācīnās ar īsts ar saknēm. Cena ir jau sekas, bet uh, ir cēloņi un pie tā ir uh, vainojamas valstu programmas. Un par 30% no cenas uh, ir uh, atbildīga valsts. Un ja Vācijā tie veseli 50%, un ja mēs esam redzējuši paši, ka eh, ir situācija, ka ģimenes vienkārši vairs nevar atļauties maksāt eh, par uh, enerģiju. Tā kā šī te tēma uh, par energo nabadzību ir svarīga, mm, un, uh, bet tas nav tas punkts, kas būs galvenais manā ziņojumā. Tālāk atjaunīgās enerģijas. Nu, tas nav kaut kas tāds, kas ar dakšām ūdenī ir rakstīts. Piemēram, runājot par elektromobilitāti, nu, elektro, elektromobīļi, tam ir nepieciešamas daudz enerģijas, liela jauda. Tā tad tas viss ir saistīts eh, nu, savā starpā, un īsti tas tā nedarbojas, jo mēs izvirzām vienlaicīgi prasības mm, palielināt atjaunīgo enerģiju izmantošanu, no otras puses eh, elektromobīļu um, infrastruktūras um, uzturēšanu, un eh, es domāju, ka te komisijai būtu par ko padomāt lai šīs eh, lietas savā starpā nekonkurētu. Tālāk, eh, ideāla izēvielu bāze. Nu, vai kāds par to ir tā īsti padomājis? Eh, bet tas ir. Nekas nav šā, šī ideālā uh, izēvielu bāze. Energoefektivitāte ir Eh, tiešām šī te ideālā, nekas cits nav ideāla izēviela bāze, bet energo efektivitāte tāda ir. Un tā ir tāda e, raudzīšanās nākotnē, un tas arī sniedz pareizos signālus par to, kā mēs vērtējam energoefektivitāti. Nu, ir arī, e, mums ir jāsasniedz mērķi, jāizdala ātri un efektīvi, Un es eh, domāju, ka visi palīdzēs to eh, sasniegt. Paldies! Paldies eh, referentam! Par ļoti labo ziņojumu, kā gandrīz visi ēnu referenti arī uz to norādīja. Un tagad laika grafiks. Balsojums itra komitejā 24. mājas. Tātad arī jums daudz darāmā priekšā, tāpēc, ka ir kompromisa grozījumi. Plenārs sēdē balsojums paredzēts eh, jūlijā. Paldies! Paldies visiem, kas piedalījās šajā diskusijā, un tagad pārējiem pie devītā darba kārtības jautājumu. Tas ir progresa ziņojums par atjaunojumu enerģiju. Palomā Lopes Bermeo nogoja ir referente eh, pār par 200 grozījumiem, 245 grozījumi. Eh, grozījuma iesniegšanas termiņš bija mm, beidzās pirms pāris dienām, un šobrīd dokuments ir eh, rindā uz tulkošanu. Šis ziņojums dos norādes komisijai attiecībā uz nākošo eh, raundu, tātad mērķus apvārsnim līdz 2030. gadam. Tā, tad runāsim par uh, programmu apārs 2030. Referents strādā pie kompromisa grozījumiem. Notiek diskusijas ar uh, ēnu referentiem. Šīs sarunas turpinās. Un gribētu lūgt Lopes Bermēla kundzi uzsākt šīs diskusijas. Tātad jūs ievad komentāru, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tik tiešām 345 grozījumi ir iesniegti, un mēs šobrīd cenšamies izstrādāt kompromisa grozījums un strādāt kolektīvi kopā pie tiem. Un gribētu sākt ar sekojošo. Gribu pateikties visām politiskajām grupām par ieguldīto darbu, jo tās ir iesūtījušas grozījums tādā ļoti īsā laika termiņā. Un mēs varam sākt strādāt tagad pie kompromisa grozījumiem. Laika grafiks mums ir ļoti ambiciozs, un mēs centīsimies pirms vasaras pabeigt jau visu šo procesu tātad um, līdz jūnijam, un mēs redzam, ka par tādiem vispārīgiem jautājumiem mums ir mm, tāda kā vienprātība, un būtu labi, ja šo konsensu varētu izvērst kā tādu plašu vairākumu atbalstu, kas būtu ļoti vēlams. Tā tik tiešām ir, ka ziņojums aplūko situāciju līdz šim, bet ideja ir skatīties pagātnē, lai redzētu, kā virzīties uz priekšu nākotnē. Tātad, lai mums būtu skaidrs turpmākais ceļš, lai mums būtu uh, patiesi īsti atjaunojamo enerģiju politika Eiropas Savienībā ir svarīgi, lai ziņojumā būtu identificēts tās valsts, kas uh, atpaliek procesā un tāpat. Jā, mēs norādījām sanāksmē iepriekš ir jānorāda uz tām valstīm, kuras varētu uzskatīt par piemēru citām un atbilstoši komisijas aktualizētiem rādītājiem. Nacionālajie modeļi, protams, ļoti atšķiras, un tas ir tikai dabīgi, jo ražošanas politika ir dalībvalstu ziņā, tātad tā ir nacionāla politika, bet mēs skatāmies, kāda modeļa ir veiksmīgi darbojušies pagātnē, kāda ne. Un mums šķiet, ka ja mēs varētu nodrošināt regulējošo ietvaru investoriem, tas būtu stabils, tad tas būtu izšķiroši svarīgi, bet ne visas dalībvalsts ir spējuši to garantēt. Tā ka, ja mēs varētu ienest skaidrību dažādajos atbalsta pasākumos atjaunīgajām enerģijām, tad mēs varētu arī garantēt to, lai mums būtu labāka atdeve no šiem atjaunīgiem uh, avotiem. Bet mēs nekādā veidā nevaram, tā teikt, eh, sodīt tās investīcijas, kuras jau ir izdarītas, tīpaši tajās valstīs, kur atjaunīgi avoti tiek uzskatīti par ļoti būtiskiem, lai garantētu pienācīgu ražošanas un uh, eh, sadals apjomu. Tā tad mēs varam daudz ko mācīties gan valsts līmenī, gan Eiropas līmenī. Mums ir uh, jāsaglabā savu uzraudzības un kontrolas mehānismu Eiropas līmenī, un tad jāveicina sadarbības starp dalību valstīm. Tātad, ko mēs vēlamies? Mēs gribam panākt tādu nacionālu līmeņu plānošanu energomērķiem, uh, kuriem ir, uh, kurus ir jāpārskata, plaši iesaistot visas puses reģionālā un vietējā līmenī, iesaistot patērētā organizācijas un uh, valsts organizācijas un citas, un to visu loma ir ārkārtīgi svarīga, jo uh, ir ļoti daudz eh, dažādu raksturu izaicinājumu, ar kuriem mums jāsaskarās, un ir nepieciešama energo pāreja. Un ja mēs to nevarēsim realizēt, tad mēs nevarēsim ievērot arī Parīzē noteiktos klimatiskos mērķus, un, protams, mēs vēlamies, lai šie mērķi būtu saistoši. Un mēs noteikti Darīsim visu, ko varam vīdas un transporta ziņā, bet ir viena lieta, ko nedrīkstētu piemirst. Pārēj uz atjaunīgiem avotiem, tā ir pārēj uz daudz demokrātiskāku energo modeli ražošanai un patēriņam. Tāds decentralizētāks modelis tas būs, kas dos iespēju izmantot pieejamāku enerģiju, balstoties arī uz pašu patēriņu, cenšoties garantēt to, lai mums būtu arī cita veida modeļi ražošanai, sadalēji un patēriņam. Un es tātad labprāt uzklausīšu jūs komentārus un strādāšu ar jums kopā pie kompromisu grozījumiem. Paldies referentei. Bensen kungs no tautas partijas. Ēnu referents lūdzu jums vārds. Tak til ordføreren for et godt samarbejde, selvom vi nok ikke er Jā, paldies. Mēs eh, varbūt nevaram piekrist zināmiem politiskiem punktiem. Bet tomēr mēs eh, san, šķiet panāksim tādu plašu kompromisu. Jo būtu ļoti labi panākt eh, šādu kompromisu. Attiecībā arī uz energo savienību būtu labi vienoties par to visu ātri, lai Un, lai varētu virzīties uz priekšu grupas, eh, ietvaros mēs esam vērsuši uzmanību uz eh, svarīgākajām eh, idejām. Mēs vēlamies izmaksu ziņā efektīvu tirgu un mēs uzskatām, ka attīstība atjaunīgo enerģiju jomā ir laba, bet to vajadzētu uh, intensificēt, tomēr nesaucot nevienu konkrētā vārdā, ne tos, kas, eh, ko sasniedz, ne tos, kas nesasniedz. Vajadzētu iesaistīt visas eh, puses, eh, ja mēs vēlamies izveidot ilgspējīgu energo tirgu. Ir svarīgi, lai dalību valstis būtu atbildīgas pašas par savu energobilanci, un es ceru, ka arī citas grupas atbalstīs to, jo patērētājiem nepieciešama piekļuve mazāk eh, dārga enerģijai. Tas ir ļoti svarīgi darba vietu radīšanai un eh, labklājībai Eiropas pilsoņiem. Ja mēs runājam par decentralizētu privātu energoražošanu, tad tā nebūs nekāda panacēja. Protams, Protams, ka dažos gadījumos to varētu izmantot, un to arī jāizmanto, kad tas eh, ir loģiski, bet nevienmēr ir saikne starp patērētāju un decentralizētu energoražošanu. Patērētājiem eh, tas varētu būt dārgāk, un tas tikai radītu mākslīgu spiedienu. Eh, tas rada arī energo nabadzības risku. Un es Es eh, saprotu, ka arī referente uzskata, ka mēs esam ļoti atkarīgi no importa, un eh, tātad jautājums ir jārisina. Uh, runājot par izmaksām, ko regulē tirgus. Protams, tas ir fundamentāli svarīgi mums, nepieciešama lētāka enerģija, Eiropas patērētājiem. Mēs ceram, ka mēs varēsim panākt plašu kompromisu parlamentā un varēsim vienoties par šiem principiem. Paldies, saka priekšsādātājs. Eh, SND grupa. Čava Molnar kungs, ēnu referents, lūdzu jums vārds. At. Paldies, priekšsēdētāji, paldies uh, referents kundzei par darbu. Uh, mums ir daudz uh, grozījumu, taču pastāv iespēja, ka uh, varēsim vienoties par kompromisiem. Un jautājums ir par dažiem punktiem, kuros nav panākts kompromiss. Uh, Pirmais jautājums, kas mums šeit ļoti svarīgs, ir uh, attiecībā uz jaunajām atjaunīgajām enerģijām un uh, no tas, kā dalība valstis uh, būs tikušas galā ar tām noteikto uh, mērķi attiecībā uz atjaunīgo enerģiju izmantošanu. Mums ir vajadzīgi skaitļu no dalību valstīm. Uh, Eh, Eiropas Savienībā mēs droši vien uh, sasniegsim attiecīgos mērķus, bet svarīgi ir uh, saņemt šo informāciju arī no dalību valstīm un uh, gal galā šīs nozares attīstība nodrošinās jaunas darba vietas un mēs varēsim panākt 20. gadam nospraustos mērķus. Mēs esam pārliecināti, ka neatrisinot šos jautājumus, mēs, nāk, ko, mēs uh, nenonāksim pie nekādiem risinājumiem priekš nākotnes. Tālāk, es nedomāju, ka vajadzētu sākt uh, meklēt labās un sliktās dalība valstis, bet varbūt, ka būtu labi, ka parlaments uh, tomēr uh, nosauktu valstis, kuras nepilda savus pienākumus un savas saistības. Un varbūt nemaz eh, nebūtu slikti, ka uh, parlaments varbūt minētu un uzslavētu dalību valstis, kas ir tālāk tikušas. Un, Tālāk nākošais priekšlikums, eh, trešais jautājums. Te ir par e, nodokļu piemērošanu atjaunīgajām enerģijām. E, ja dalība valstis ievieš e, kaut kādas nodokļus, maksas, nodevas atjaunīgās enerģijas produktiem, mēs tam nevarētu piekrist un energoefektivitāte un jau minētā energo nabadzība. E, mums ir prieks, ka referenti ir pieminējusi šo e, aspektu un galu galā mēs jau nevaram pieļaut, ka vairāk kā desmit miljoni cilvēku ir tādā situācijā, ka viņiem uh, E, ir jāizvēlas, vai viņi ēdīs siltu ēdienu vai sildīs dzīvokli. Sárképzés bevezetésével, akár a tagállami energiahálózat. Un gal galā mēs te neesam nekādā kara stāvoklī. Eh, tālāk eh, starp savienotojumu, mm, elastība un tā tālāk, bet mums ir, ja tiešām jānonāk pie tā, ka mēs novēršam reiz par visām reizēm energo nabadzību Eiropā. Nu, šie bija četri jautājumi, kas vēl palikuši neatbildēti un kopā ar uh, citām uh, politiskajām grupām un referents kundze tad centīsimies rast uz tiem atbildes. Paldies! Van Bosjurt kundze ECR vārdā. Paldies, priekšsādātāji! Referents kundze, cienījamie kolēģi! Šī ir trešā reize, kad mēs runājam par šo tēmu mūsu komitejā. Un eh, visa, visiem ir bijis iespēja izklāstīt savu skatījumu. Mūsu grozījumos esam likuši uzsvaru uz eh, sakojušiem aspektiem eh, - sociālo dimensiju, bet eh, man šķiet pagājušā nedēļā Strasbūrā mēs nobalsojām par Um, nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, un uh, šķiet mums vajadzētu nedaudz pārvirzīt šo fokusa punktu, respektējot subsidiartātes principu un uh, attiecīgi tā nosakot pamatu likumdošanas darbam turpmākajā gada gaitā. Tāpēc gribētu aicināt kolēģis, lūdzu, nepadarīsim šo ziņojumu par tādu kā uh, Ziemassvētku eglīti. Nu, no manas puses četri komentāri. Pirmkārt, man šķiet mums jāliek uzsvars uz uh, mērķu sasniedzamību. Un man ir prieks, ka referente to uh, šķiet ir ņēmusi vērā. Otrais komentārs uh, - nodokļu aplikšana. Tas ir nacionālās kompetences jautājums. Un neiepīsim šo jautājumu šeit. Nākamais - atjaunīgie resursu un enerģiju. Līdz šim šķiet dalība valsts diezgan veiksmīgi darbojušās šajā jomā apkūra un zesēšana. Tagad ir iekļauta un arī enerģētika transporta sektorā. Nu, es nezinu, vai ir jēga atkārtot visu, jo tiešām darbs ir pozitīvi, un varbūt liksim uzsvaru uz tām jomām, kurās vēl ir kas jādara, un tālāk ceturkārt ilgtermiņa investīcijas. Tur nepieciešami stimuli, atjaunīgajās enerģijās eh, tirgus kontekstā. Bieži vien ir eh, jāpārliecina cilvēks, ka vispār tāda lieta būtu nepieciešama. Es domāju, ka mēs, mums ir labs pamats, varam strādāt pie grozījumiem un būs laba sadarbība ar eh, referentu un ēnu referentiem un mums izdosies panākt progresu. Paldies par jūsu komentāriem. Un tagad Aldes uh, vārdā Gebrandī kungs ēnu referents. Jā, paldies, priekšsēdātāji. Paldies referentē par uh, viņas darbu līdz šim, un es domāju, ka mēs atradīsim arī nepieciešamos kompromisu risinājumus turpmākajās nedēļās. Sākumā gribu norādīt, ka mēs vispār esam diezgan kritiski attiecībā uz komisiju dalību valstīm, bet uh, Mums jāsaprot, ka šī ir ļoti veiksmīga politikas joma. Mēs um, virzamies uz 20. gada izvirzītiem atjaunīgo enerģiju mērķiem, vismaz, mm, jā, varbūt transporta jomā būs uh, lielāks grūtības, grūtības nodrošināt šo 10% transporta mērķi, bet, nu, vismaz būsim optimisti, esam taču uz pareizā ceļa. Un tas ir ļoti svarīgs sākuma punkts. Mans otrais komentārs. Šis ir progresa ziņojums par eh, situāciju, kāda atrodas dalība valsts. Uzskatu, ka ir eh, varbūt tā dīvaini teikt, ka nevajadzētu nosaukt konkrēti dalību valsts. Nu, tu taču runa par konkrēto situāciju šajā laika brīdī, tā ka mums noteikti vajadzētu nosaukt eh, vārdā dalību valsts, kuras um, ir veiksmīgi darbojušās, un arī tās, kas um, to nav darījušas, ieskaitot manu valsts Nīderlandi, kura, jāsaka, ir šīs sarakstā apakšā tā, attiecībā uz atjaunīgo enerģiju. Tālāk um, vispārīgāks komentārs. Tātad iesniegt vairāk kā 300 grozījumu, nu tad uh, varbūt mēģināsim likt kaut kādu uzsvaru. Šādam ziņojumam būs jēga tikai tad, ja mums būs prioritātes un tad skaidri fokus punkti, tāpēc varbūt negrāpstīsimies pa visām tēmām, bet izvēlēsimies dažas vissvarīgākās. Daži vārdi par uh, patērētājiem un aizsargātiem patērētājiem. Es domāju, ka ir diezgan grūti definēt viņu lomu, bet uh, neiedziļināmies varbūt pārāk detaļās un būsim konsekventi ar citiem uh, itra ziņojumiem par patērētājiem un energotirgu un neatkārtosim šo darbu divreiz. Par transporta sektoru jau tika pieminēts 5,7% nav īpaši tāds uh, iepriecinošs cipars, bet būsim uzmanīgi un varbūt pārāk uh, skarbi nespriedīsim par biodegvielām. Es domāju, ka referents arī aicina atzīt eh, to ziņojumu projekta, projektā, bet varbūt mēs ejam pārāk tālu. Darbs eh, pie otrās paudzes eh, biodegvielām ir ļoti būtisks, un es tiešām nesaskatu tādu reālu risinājumu transporta sektorā, ja mēs būsim pārāk kritiski attiecībā uz biodegvielām. Mums pilnīgi noteikti ir jānosaka ilgspējīgas kritērijas, uh, biodegvielām, bet nesauksim visu politiku par uh, izgāzušos. Tālāk par energo un nabadzību ļoti būtisks jautājums. Manuprāt, tas vairāk saistās ar iepriekšējo tēmu, ko mēs pārunājām, vairāk ar energoefektivitāti, ne tik daudz ar atjaunīgiem um, energoresursiem. Mēs jau agrāk esam pieredzējuši, ka atbalsts schēmas energo lietotājiem tiek uh, izmantots, tās ir pieejamas nabadzīgiem cilvēkiem, bet uh, lielākā mērā uh, tas viss atkal aiziet bagātāko kabatās, tā ka būsim ļoti uzmanīgi ar šāda veida atbalsta schēmām. Man šķiet, ka labākais, ko mēs varam darīt, tas ir likt lielāku uzsvaru uz energoefektivitāti un nākotnē stiprināt atjaunīgo sektoru, un tas nozīmē, ka būs jaunas citas cenas eh, enerģijai, un no tā iegūs visi, un visbeidzot priekšsēdētāji Man ir prieks, ka Eiropas komisija savā progresa ziņojumā aicina arī dalību valstis vairāk izmantot uh, sadarbības mehānismu. Es domāju, ka vairums dalību valstu pārāk daudz pieturās pie tādas nacionālas pieejas un pārobežu sadarbību varētu izmantot daudz vairāk. Manuprāt, tas ir pat izšķiroši svarīgi lai mēs varētu nodrošināt 2020. Uh, gada mērķus un nākotnē virzīties uz 30. gada mērķiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Benedeks Javors, ēnu referents no Zaļo partijas. Thank you, Chair, and thank you very much. Paldies. Paldies referentām, paldies ēnu referentiem. Nu, līdz šim esam diskutējuši par šo failu tā vispārīgi, neesam vēl skatījuši specifiskus grozījumus. Es gribētu tad arī izteikties par šiem vispārīgajiem jautājumiem, par kur runājam arī iepriekšējā nu, referents sanāksmē šonadēļ, par to, vai ir jānorāda dalību valstu paveiktais vai nē. Es uzskatu, ka mums ir jāsauc valsts vārdā kuras nepilda solīto. Šajā ziņojumā ir tiešām arī jāizceļ paraugu prakses sasniegumi, bet jānorāda arī, kurā vietā šī politika tomēr ir jāstiprina, lai sasniegtu 20. gada mērķus. Un tas, es domāju, ir svarīgākais, kas šajā ziņojumā ir parādīt to, kur tieši ir jādara vairāk lai sasniegtu mērķi. Tālāk par nacionālajiem mērķiem, vai tādi ir nepieciešami 2030. gadam vai nē. Es uzskatu, ka tas ir noteikti kas tāds, kas mums ir vajadzīgs. Enerģijas efektivitātes direktīva, atjaunājumo enerģiju regula norāda uz to, kā sasniegtais līdz šim balstās tieši uz nacionālajiem mērķiem, par ko jāatskaitās dalību valstīm. Trešais. Šie retroaktīvie pasākumi, kas tieši ietekmē atjaunamo enerģiju investorus. Te ir jābūt tādā regulatīvajai videi, kas ir gana paredzama, lai varētu piesaistīt stabilu, stabilas investīcijas atjaunamo enerģiju resursos. aizsargājumie patērētāji ļoti svarīgs elements. Ļoti svarīgi nu, saprast, kas ir šī patērētāja aizsardzība, kāda ir šī regulatīvā vide, lai patērētāji arī varētu spēlēt aktīvāku lomu. Un visbeidzot, specifiski sektori Kad runājam par atjaunojumiem enerģijām, nu, mēs parasti domājām par uh, spēkstacijām, lielām uh, enerģiju ražošām, ra, ražošanas vietām, bet es domāju, ka arī transports, mājas un tam līdzīgi spēlē ļoti svarīgu lomu. Arī uh, šīs nozars par tām ir jārunā. Liels paldies par komentāriem. Tamburāno. Nākamreiz referents. Jā, paldies priekšsēdētē. Vēlos teikt tiešām, ka ļoti liels prieks sadarboties ar Palomu. Arī augsts novērtē viņas dialogu un ar to, ka viņa ļoti skaidri izsina dažādos punktus. Jau tik runāts par šo enerģijas nabadzību. Piekrītu arī tiem, kuri jau par to runāja pirms manis. Es runāšu vēl par dažiem svarīgiem aspektiem. Pirmkārt, mums ir ļoti svarīgi nopietni runāt par prosumers konceptu. Termins aizvien vairāk parādās mūsu failos, taču īsti nav skaidrības un definīcijas par to, kas tas ir, ņemot vērā, ka mēs to lietosim arī nākamajos tiesību aktos. Mēs nevaram nedefinēt to. Un kā mēs likumdevēji varētu definēt pasākums, lai iesaistītu prosumers enerģijas tirgos, īsti nezinot, kas tad ir šie patērētāji, kāda būs tad arī mūsu pasākuma efektivitāte, tad būs arī šis jaunais dīls enerģijas patērētājiem. Jaunajā direktīvā jābūt arī sēdaļai, kur atsevišķi tika runāts par šiem prosumers. Tas ir arī aicinājums uh, komisijai tā rīkoties un piekrītu arī zaļajiem, kā profesionālais patērētājs būtu jādefinē par retroaktivitāti. Nu, diemžēl uh, Itālija, Spānija, iespējams arī citās valstīs tendence cerams, gan neizplatīsies, bet uh, tiek izmantot politiskiem mērķiem šie atjaunomie enerģija, šīs atjaunāmās enerģijas, lai vairs ne sniegtu atbalstu, un tas rada nestabilitāti tirgos un mazina konkurētspēju investīcijas. Ja ir kāda problēma ar atbalsta schēmu atjaunojama enerģija avotos, tad uh, ir jāanalizē situācija, nevis vienkārši jāpieliek automātiski punkts. Arī bankas krāpjas vai slikti strādā, bet taču palīdz mums ar mūsu naudu mērķi nacionālā līmenī, Eiropas Savienības līmenī, direktīvas motors. Prasām, ka ir nepieciešami jauni mērķi 45% atjaunojamo enerģiju līdz 2030. gadam. Saistošiem mērķiem jābūt arī nacionālā līmenī. Mērķis, kas nav tikai gala mērķis, bet tikai tāda, tāds, uh, tāda reference, lai ietu tālāk. Obligātais mērķis tiek sasniegts vēl pēc pasolim. Un nekad nevajadzētu piekārties. Paldies. Uh, thank you very much, colleague. Mr. Zanonato. Zanonato. <clears throat> Grazie, presidente. Paldies, priekšsēdētājiem. Referente ļoti pareizi arī norāda, kā dažādie nacionālie normatīvi uh, nevienlīdzīgi attīst atjaunojumos enerģijas, un tas rāda arī kropļojuma enerģijas cenās gan maisaimniecībām, gan uzņēmumiem. Dažādi arī ir šie atkarības līmeņi no enerģijas. Uh, Atbalsts atjaunojamai enerģijai atstāja ietekmi uz visu enerģijas um, sektoru. Tehnoloģijas attīstās ļoti ātri, tik ātri, ka ir jāuzdod jautājums par to, vai vispār ir nepieciešams uh, finansiāls atbalsts instrume, finansiāla atbalsta instruments konkrētiem atjaunojamies enerģijas avotiem. Tālāk par atbalstu retroaktivitāti. Uzskatu, ka ir jābūt ambiciozākiem tieši skatoties uz priekšu. Ja nebūs atbalsta mehānismu reģionalizācija, tad enerģijas tirgu integrācija nenotiks. Nenotiks pa īstam. Un tas tā viss rezultātā būs tikai nacionālais protekcionisms. Uh, Tad ir jādefinē tās atjaunāmo enerģiju avotu kategorijas, kur nav vēl nepieciešamie tiesību akti, kas ir atkarīgi no spēcīgiem ražotājiem. Īpašai domā par uh, ūdens resursu izmantošanu. Mm, tas, ka nav vienlīdzības starp operatoriem hidroelektriskajai enerģiju avotu. Eiropas Savienība vēl nav pilnībā izmantojusi šī sektora potenciālu. Tagad ir nepieciešami pārvaldības instrumenti, lai varētu pilnībā integrēt arī šos resursus pārējo atjaunamo enerģiju avotu grozā. Frederika Pelolikungs, paldies. Divas lietas. Es no Zviedrijas tas atraucos par atjaunojamo enerģiju, ka galvenokārt atsaucamies šeit uz biomasu, proti ilgspējības kritērija, tad vai nu mēs varam palīdzēt um, šīm augošajiem sektoram, vai arī mēs to varam nosmacēt. Ir šis pieaug, šie pieauguma tendence biomasas izmantošanā, tas rada izaugsmī un nodarbinātību. Jā, ar jaunu likumdošanu patiesībā mēs varētu nobremzēt šo attīstību, un tas tiešām būtu ļoti kaitnieciski. Tālāk par šo kaskādas principu, te, kur mēs iejaucamies privāti īpašumā, ka privātās kompānijas dara ar savu produktu, ko tās vēlas Tad arī skatoties papīražošanā Zviedrijā, Zviedrijā tiešām liels trīs šādas ražotnes. Un, um, Viņi izmanto katru gadu tik daudz elektrības, ka viņi to var pārdot arī patērētājiem. Ja mēs tagad uh, uzstāsim uz šo legalizēto kaskādus principu, iespējams, ka viņi nevarēs vairs organizēt to ražotni, kā viņi to dara tagad. Ir ļoti daudz arī piemēru šādi no Somijas, kur uh, arī šo produkti tiek izmantot pēc iespējas labāk, lai būtu apkure, elektrība, papīrs un pat uh, apģērbs tiktu ražots. Aicinu tiešām komiteju pirms mēs. Uh, runājām par ilgspējības mērķiem, par gāzi, ogleklī, naftu, varbūt vajadzētu bišķiņu apsmacēt to biomasas industriju. Thank you very much, kolīgi. Paldies, kolīgi. Kompulēnā trikundze. Paldies. Komentārs. Arī esmu no ziemeļiem. Arī uh, Eh, Somijā 38%, gan arī 40% jau ir sasniegti, bet tas ir tādēļ, ka izmantojam savus biomasas un diskusijas bieži vien nav īpaši objektīvas. Ir nepieciešama ilgspējīga biomasa. Un tad, lai arī tirgus dalībnieki paši lem, kas un kā vēlas to izmantot, es domāju, ka komisija jānāk lai ar priekšlikumu par to, kā labāk definēt ilgtspējības kritērijus un kā izstrādāt saskanīgu likumdošanu Eiropai. Nu, šādas iespējas ir ļoti daudz enerģijas, dro, piegādes drošībai, gāzei, māju apkurei. Un jādara kaut kas tiešām, kas mums ir specifisks, un es pateicos arī referentei, teksts ir ļoti vienkāršs, skaidrs, labi komentējams, mērķi ļoti labi. Man ir arī prieks redzēt, ka 28. punktā esam tiešām zaudējuši stratēģiju bio degvielas jomā līdz 20. gadam mums ir šis satvers, mums ir šī stratēģija, bet kas būs pēc tam, jā, daudz tiek runāts par digitalizāciju, elektroniku, bet kas ar elektrību būs? 26% tikai no atjaunojumās enerģijas. Elektriskā automašīna nav atjaunojumā. Uh, ilgspējīgā mašīna, bet ir motori, kur joprojām tiek izmantot naftas produkti. Kādēļ arī tur uh, ko nedarīt? Vai nu mēs at, uh, atkāpjamies, vai arī tomēr uh, skatāmies, kā dekarbonizēt uh, autoindustriju. Vēl viens uh, jautājums priekšsniegt. Man ir prieks redzēt, jā, ka uh, mazā apmēra ražošana ir laba lieta, bet kas tur slikts, ja tur, ja um, liel, nu, tad, tad lielie projekti ir ilgspējīgi un efektīvi. Ļoti labi, ja ir mazās idejas, bet ja notiek šī, ja, tas pats uh, lielajos projektos, uh, mums nevajadzētu būt pret to. Protams, ka mazs apmērs ir labs, bet jādekarbonizē arī lielais apmērs. Paldies, Rubikums. Paldies. Es vēlētos atgriezties pie tā, ko Zanato kungs teica. Es, no, es patiesi ticu, ka vajadzētu pārdomāt, kā mēs atjaunīgās enerģijas varam uh, efektīvāk nogādāt pie patērētāja. Un mums ir uh, jāatceras, ka ir nepieciešams strādāt pie šīs enerģijas uzkrāšanas um, kapacitātes. Nu, uh, tīklu starpsavienošana ir viens no risinājumiem, jo Eiropa Eiropā var būt dažādi, ka ziemeļos vajag kaut ko vienu un dienvidos kaut ko citu dažādā laikā, un saule spīd kaut kur visā Eiropā kādu brīdi, un tā nekad jau nav, ka nekur Eiropā nespīd saule un nepūš vēži. Tā kā Nu, bet nav tā, ka vienmēr tas visur ir vienādi, bet ja tīkli ir savstarpēji sast, slēgti un tiek nodrošinātas arī uzglabāšanas, uzkrāšanas iespējas. Uh, piemēram, uh, kā tas notiek ar turbīnām, ģe, īpašos ģeneratoros uh, mm, vai uh, arī izmantojot, piemēram, ūdeņrādi un ūdeņraža uh, elementus un tā tālāk. Tā kā uh, runājot par eh, Nīderlandi, jā, es arī klausījos, ko Brandīkungs teica, bet eh, CO2 izmešu samazināšanas grūtības, eh, bet jā, bet atcerieties arī šo te aspektu, ka cilvēkiem ir jāstāv sastrēgumos stundām ilgi, jo viņiem ir tālu jābrauc uz darbu un līdz ar to Tas problēma ir tas, kā nevar nodrošināt šo tās augto zaļo vilni, lai būtu tāda caurejoša, ļoti uh, plūstoša satiksme. Arī par to vajadzētu domāt. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, kolēģi. Un pēdējais runātājs sarakstā ir Kohličak kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, man viens komentārs par to, ka mēs esam ne tikai eh, rūpniecības komiteja, bet eh, mēs runājam arī par zinātni un tehniskiem risinājumiem. Un te daudz, kas ir atkarīgs no tehnikas, tehnoloģiskas attīstības. Un, ja mēs runājam, piemēram, par efektivitātes rādītāju 11%, tas ir e, ļoti slikts rādītājs, bet šodien ir jaunas metodas, kā efektivitāte e, var e, palielināt. Nu, jāsaka, ka nākoš, nākotnē šāda attīstība ir jāturpina. Decentralizācija privāto investoru. Uh, Es nedomāju, ka tas ir labi. Mazāk atkarība no importētas enerģijas, jā, tam es piekrītu. Bet nodokļu joma ir nacionālās atbildības joma. Nu, mērķi 2030. gadam, jā, tam mēs piekrītam. Bet, ja man, piemēram, ir uh, elektroauto, kuru es varu uzlādēt no uh, atjaunīgas enerģijas avota. Un tad tas jau būs par 100% zaļš. Man nevajag, piemēram, uh, spēkstaciju, lai uzlādētu savu automašīnu. Es varbūt varu izmantot saules paneļus. Un uh, Un es varbūt eh, varu tādā veidā samazināt arī eh, patēriņu gadā. Nu, varbūt tas, protams, eh, nepalīdz trūcīgajiem, bet bagātie to var atļauties. Jā, ir tiesa, ka ir vajadzīgas uzkrāšanas kapacitātes un akumulātori ir uh, viens no risinājumiem, piemēram, ja mēs izmantojam uh, saules eh, paneļus, un nākotnē vajadzētu ziņojumu par tieši šīm tēmām, tehnoloģiskajās attīstības iespējām. Uh, komisijas vārdā mm, Donelijas kundze. Liels paldies priekšsēdētājiem! Paldies, ka esat pieskāršies šai svarīgai tēmai. Tas ir ļoti saulēcīgi, jo, kā zināt, mēs gatavamies pārskatīt atjaunīgo e, e, energoavotu direktīvu un daudz no jautājumiem, kas tiek ļauši savā ziņojumā un arī e, pacēluši diskusijā šajā pēcpusdienā, ir tieši tie jautājumi, pie kā mēs ļoti uh, detalizēti strādājam. Daži koment, dažas atbildes jūsu komentāriem. Uh, Eh, investoru drošība. Jā, eh, atjaunīgās enerģijas klases prasa liels investīcijas, un dažādas eksternalitātes, kas ir saistītas ar vidi, nevienmēr ir atbilstoši ierēķinātas tirgus situācijā. Un tieši tādēļ atbalsts, eh, atbalstoša politika ir ļoti nepieciešama atjaunīgu enerģiju jomā, bet šis atbalsts E, ir jāveido tā, lai tas veidotu tādu stabilu, drošu satvaru. Un tas varētu ļaut pārvarēt ne tikai plājus investīcijās, bet arī veicinātu reģionālo konverģenci. Tā kā mēs varētu apvienot e, mērķus, ko vēlamies sasniegt. Tālāk. Uh, ETS priekšlikumi uh, un uh, tirgus uzbūve arī uh, šie tiesība akti, protams, palīdzēs. Atpazīstamība ir svarīga un pilsoņu lomas atzīšana, jo patērētājs ir tas, kas lieto sistēmu. Un tāpēc ir jānosaka šīs te normas, kas attiec uz aizsargāto patērētāju. Un šajā pārskata procesā noteikti visas šīs koncepcijas jāiekļauj. Un paldies, ka norādījāt uz to, ka atjaunīgās eh, enerģijas var spēlēt ļoti lielu lomu mūsu eh, elektrotīklos, bet tām ir jāturpina spēlēt eh, loma arī apsildē un dzesēšanā un transporta jomā. Un svarīgi ir, ka šīs iespējas eh, tiek eh, izgaismotas, lai tās būtu zināmas, un mēs turpināsim strādāt šajā jomā, un paldies par to, ka eh, tās pieminētas ziņojumā. Finanšu mehānisms attiecībā uz atjaunīgiem enerģijām, jā, mums trūks šeit investīciju līdzekļu, un šobrīd tirgus, eh, tirgu nav pietiekam daudz stimulu attīstīt šo jomu. Tāpēc ir vajadzīgs kāds finanšu instruments, lai šo augsto risku novērstu, bet eh, šī sistēma ir jāizpēta. Un restruktūrizācija un inovācijas, tas ir svarīgi, jūs zināt, ka ir set plāns, eh, kas iestrādāts programmā apvārsnis 2020 Un e, te tiek risināts jautājums par viediem tīkliem un atsaukšanos uz pieprasījumu. Manuprāt, ir divas e, jomas, kas rada bažas. Viena ir e, bioenerģiju ilgspējības kritērija. Es domāju, ka pašreizajā direktīvā iekļautie kritēriji tiek uzskatīti par pasaulē labākajiem, bet, nu, tos vienmēr var uzlabot. Bet mēs esam tos izstrādājuši tā, lai e, būtu ļoti līdzsvarota pieeja, kas jau šobrīd atspoguļojas tekstā un kas ļauj e, mūsu e, tautsēmniecībās ļoti veiksmīgi pārvaldīt e, biomasu. Tālāk transporta joma. Šī ir joma, kas ir bijusi ļoti izaicinoša un sarežģīta par to ir daudz runāts parlamentā un arī citviet Briselē par bio uh, enerģijas izmantošanu transportā. Un ir saglabājusies eh, gan iespēja, gan izaicinājums izmantot biodegvielas. Un pārskatot atjaunīgo enerģiju direktīvu, mēs par to domāsim. Būs arī paziņojums par uh, transporta dekarbonizāciju, uh, kas parādīsies uh, šo vasaru. Paldies, kundze! Tagad es vēlētos aicināt mūsu referenti izteikties noslēgumā. Paldies, priekšsēdētāji! Un pateicos visiem kolēģiem par eh, komentāriem. Ir viens punkts, kuras vēlreiz vēlēs uzsvērt - biodegviela. Šīs eh, ziņojums ir eh, vīdes komitejas eh, atbildība, un tās viņi to arī dara. Manā ziņojumā ir tāda vispārīga pieeja, un cerams, ka kolēģi atbalstīs šādu risinājumu. apspriešanas laikā mums ir bijušas vairākas sanāksmes, būs vēl, esmu atzīmējis visus jūs komentārus. Mēs esam arī rūpīgi izskatījuši visus 340 grozījumus. Jūs saņemsiet kompromisu tekstu nākamnedēļ un cerams, ka uz daudzām jūsu bažām tajos būs rodamas atbildes. Esmu pārliecināta, ka šis jaunais teksts uh, atvieglos eh, mums eh, kompromisa eh, atrašanu, lai nodrošinātu drošu vairākumu parlamentā. Un paldies visiem par palīdzību. Paldies par piezīmēm un par visu paveikto darbu. Balsojums itrē 24. maijā. otrajā plenāra sesijā jūnijā. Nu, tas arī būtu viss šim vakaram, šai pēcpusdienai, vairumam no jums, bet nu ne koordinatoriem. Tā kā mums ir vajadzīga vēl viena stunda. Bet visi mēs atkal tiksimies rīt pulksten deviņos. Atgādinu, ka mums ir ITRA komitejas papildus sanāksme kopā, ārkārtas sanāksme kopā ar kultūras komiteju Strasbūras maija pirmdienas eh, vakarā no 7 līdz 9. Paldies!